Colleagues, uh, we'll make a start because we, we have a... Labi, kolēģi, sāksim. Daudz vēl jāpadara šodien. There are some cameras going around, but the, the, the ones that are have been given permission to film. Ir tā, ka daži te vēl filmē, bet viņiem ir dot atļauju. Viņi to drīkst darīt. Kolēģi. 20. darba kārtības jautājums. Manuels Navarēts, kurš ir uh, līdz to Eiropolā pretterorisma centra vadītājs ieradies, un viņš tūlīt sniegs savu pārskatu. Navreta kungs tātad ir ieradies, un viņš paskaidros, ko darīs Eiropols. Tātad viņi sagatavo gadskārtējo terorismu pārskatu, un to dara jau kopš 2007. gadā. Un viņi sniedz šādu pārskatu par terorismu kā fenomenu parādību Eiropas saimnībā. Un Eiropola plāno arī sagatavot kāds kārtējo ziņojumu un to publicēt drīz. Bet pirms tam jau Navaret kungs, kurš ir bijis pie mums bieži viesis, arī šodien ierodas kārtējo reizi, lai izstāstītu par galveniem secinājumiem, kas iekļaut jaunajā ziņojumā. Un pēc tam sekos īsts debats. My... Okay, Mr. Nabrett, yeah, go ahead. <laughs> Thank you. Lūdzu, vārds jums. Paldies, labdien! Paldies, ka uzaicināt mani, pastot Eiropolu, lai iepazīstinātu ar jauno ziņojumu. Tas ir Eiropola ziņojums, šoreiz Libe komitejai. Pats eh, Ziņojums šobrīd tiek noslīpēts. Jūs zināt, ka mums ir jākļauj varbūt dažas precizējošās detaļas. Galu galā tur piedalās arī visas dalībvalstīs, trešās puses, Eiropola eksperti. Un viss šobrīd ļoti precīzi strādā, lai šis būtu pats aktuālākais un precīzākais ziņojums. Un precīzi atspoguļotu terorisma radītos draudus 2017. gadā. Līdz ar to jūs gūsiet tādu precīzu pārskatu par to, ko īsti darījuši arī cilvēki, kas cīnas pret terorismu, un ko mēs arī varam līdz to zinām mērā prognozēt un sagaidīt šajā gadā. Un kā mēs savukārt varam stāties pretī un vājināt dažādu veidu terorismu izpausmes. Pirms sāku savu prezentāciju, jūs arī aicinu skatīties uz slaidiem augšā. vēlos norādīt. Pirmkārt, vēlos apliecināt savu cieņu un līdzjūtību visiem cilvēkiem, kas ir cietuši no terorisma. 2017. gadā 68 personas tika nogalināts. Terorists tās nogalināja. Vēlos arī, protams, arī apliecināt cieņu <clears throat> visiem tiesību sargājušo uh, iestāžu darbiniekiem, tiesnešiem uh, un visiem arī jums, politiķiem, kas cīnāties pret terorismu tās ir globālajā sadarbība. Un vienlaiks tas ir skaidrs aicinājums nodrošināt drošību Eiropas Savienībā. Daži skaitļi. Ko dara dalībvalstis cīņoties pret terorismu? Un jūs reiz sapratīsiet, ka katra ciparē, protams, cilvēki, ģimenes, un kuriem ir nepieciešams atbalsts, jo viņi ir cietuši un zaudējuši kādu savu radnieku. Bet laiks arī tiesību sagojušās iestādes, tieslietu darbinieki un politiķi ir tie, kas ir aicināti darīt, lai Eiropa būtu droša. Un jūs jau to darāt. Paldies par to. Lūdzu, nākamais. Tātad jūs redzat uzbrukumu skaits 17. gadā ir pieaudzis. Runāšu par vispārējo situāciju 17. gadā. Noteikti jau jūs būsiet pamanījuši 17. gadā. Tātad mums vienmēr šis faktiskais ziņojums par 17. gadu, tad iepriekšējo gadu. Un vēlāk gan izskicējuši arī jau situāciju 18. gadā. Vispārējā situācija 17. gadā. Mēs runājam par tiešām džihādistiem, varbūt nav pareizākais termins, bet nu, tā mēs viņu saucam. Tad ir atsevišķi etnonacionālisti, separātisti, kreisie teroristi un labējie teroristi. Tie ir dažādi veidā um, apzīmējums, ko mēs izmantojam arī šeit nu, sagatavot ziņojumu Libe komitējai. Un arī dalībvalsts, kas sniedz mums šo informāciju, tad pieturas pie šī terminoloģijas. Jūs redzat, 205 e, izgāzušies īstenoti uh, vai novērsti terora akti Eiropas deviņās terora dalībvalstīs, kas nozīmē 45% pieaugumu salīdzinām ar uh, 16. gadu. Bet tad bija tā, ka vairāk uzbrukumu, bet mazāk nogalināto personu. Ja salīdzinām 16. gadā, 17. gadā, 17. gadā, tad, tad nu, tieši mirā 16 cilvēki. Varam teikt, bija vairāk uzbrukumu, bet viņi nebija tik labi izplānoti un līdz ar to uh, bija mazāk mirušo personu. Visvairāk, protams, bija tieši uzbrukumi apvienotā karalistē 107, pie, Spānijā 55, Spānijā 16 un attiecīgo 14 Francijā. Ja mēs skatāmies, trīs, trim no šiem uzbrukumiem bija savstarpēji saistīti ar tiešo džihādu. Bet jautājums ir, kā dalībās to kategorizē, kādā klasifikācijā viņi ieliek. Ja. Tagad ir uzsākt arī izmeklēšana dalībvalstīs. Bieži vien terorismu nevar nosaukt par terorismu, jo nav īsti skaidrības par konkrētajiem rīcības motīviem. Un tad tas attiecīgi netiek tā klasificēts. No šiem 333 džihādistu terorismu uzbrukumiem desmit arī tika īstenoti un radīja 72 mirušos. Galvenokārt šie uzbrukumi notika. Faktiski, nu, esam teikt tā, džihādistu uzbrukumi ir četras reizes mazāk uh, bieži īstenoti nekā, varbūt, sepatrājistu uzbrukumi. Ja tu salīdzinām 72 pret 78. Tātad, ja eh, skatāmies, 16. gadā bija 142 mirušie, eh, cietušie, ja salīdzina, kas bija atkal vairāk nekā 15. gadā. Līdz ar to, līdz tam brīdim, kamēr vien mēs varam pateikt, ka eh, vispār vairs neviens nav cietis terorisma uzbrukumā, mums ir jāturpina savs darbs, lai samazināt visu šīs iespējas. Kas vēl notiek arī ārvalstīs? Arī Eiropas iedzīvotāji cietuši, cietuši ārpusē Eiropas, tātad gan Filipīnās, gan Afganistānā, Malī, Eģiptē un augustā notika Burkina Faso terorismu uzbrukums. 2017. gadā astoņi Eiropas iedzīvotāji gāja bojā ārpus Eiropas Savienības terorismu uzbrukumos. Tālāk, kur mēs salīdzinām, kāda veida taču ir uzbrukumi. Etnonacionālismu uzbrukums, separātisms jāsaprot ar to, tātad apvienotā karalistē un Spānijā šādi uzbrukumi ir notikuši visbiežāk. Palielinās, bet atkal mazāk tādi uh, uh, skarbāki uzbrukumi bijuši pēc cietušo skaitam. Dalībās, protams, rēģē uz šādiem draudiem, un ir pat uh, 975 personas aizturējuši tādu dalībvalstu uh, policistu. Galvenokārt Francijā 373, tātad džihādijas terorismu aizturēšana Francijā. Tad pirmkārt tiek konstatēta līdzdalība plānošanā, sagatavošanā terorismu uzbrukumam. Tālāk. Septiņpadsmitais gads atklāja arī savā mērā tādas līdzības jau 16. gada uzbrukumiem. Uh, varbūt samazinās cietušo personu skaits, bet tātad uzbrukumu kopējais skaits pieauga. Uh, un džihāda terorismu radītāji draudi ir jāskata drīz kalnos virzienos. Tātad slepkavības, mēģinot nogalināt iespējami daudz personu, bez īpašas prasmēm. Tas, piemēram, notika Londonā, martā, un tāpat arī jūnijā, Manchesterā un arī Barcelonā augustā, 17. gada augustā. arī uzbrukums rietumu dzīves stilam, ko mēs redzam Mančesterā un īpaši Francijā, un uzbrukums varas iestādēm, policijai, armijai. Tālāk. Ganos draudus ar vienrādām sauktiem uh, terorismu radikalizētie kaujinieki, kas tiek savaņģoti un tālāk dodas uz Sīriju, uh, lai karot tur. Bet faktiski šo personu skaits samazinājās 17. gadā. Faktiski jau samazinās kopš 15. gada. Bet ir grūti pateikt iepriekš. Uh, cik jau daudz ir savaņģoti šādi terorisma atbalstītāji, cik daudz no tiem ir aizbraukuši uz Sīriju un cik daudz tur ir aizturēti, cik daudz ir gājuši bojā tur. Tātad, un no visas um, pasaules valstīm, ne tikai no Eiropas Savienības. Lūk, tie ir tie lieli neskaidrie jautājumi. Un to mēs mēģinām izdebināt un identificēt šādas personas. Terorisms iet roku rokā ar propagandu. Tiešsaistes propaganda ir visplašākais veids, kā uh, bieži vien uzrunā, iespējams, mums jaunos terorismus, terorisma organizācijas un īpaši Islāma valsts ir pierādījuši, ka spēj labi pielāgoties tehnoloģiskām izmaiņām un līdz to panākt savus rezultātus. Vienlaikus tomēr viņu propagandas spējas eh, nu, iedragā lieli zaudējumi, kur nozīmē gan operatīvās spējas zaudējums, gan mm, infrastruktūras sagraušana. Un viņi mēģina, protams, tad iegūt lielāku tādu izturību un izmantot jaunākās tehnoloģijas. Dalībvalsts ziņojumi. Un šis varbūt tāds vispārinājums par islāma valsts darbību, par tās organizatorisko struktūru, zaudējot teritorijas, eh, zaudējot islāma kalifātu. Nu, tad reizē viņi iedragā arī ar šiem zaudējumiem vispār savu pievilcību. Bet tā draudz, ko viņi rada ar vienu, tomēr pastāv. Viņi savu propagandu turklāt īpaši tieši meķē uz sievietēm. Tad iepriekš vēršas un aicina sievietes aktīvi iesaistīties cīņā. Alkaīda to īpaši dara. Lai gan uzskata, ka sievietēm ir tikai sekundārā loma, un nekad īsti neuzskata par tādām kaujniecēm, bet tomēr sagaida atbalstu no sievietēm. Un arī nepilngadīgās personas viņu turpina uzrunāt. To dara gan Islāma valsts, gan Alkaida. Tālāk uh, parādās daudz fotoattēli par bērniem, kas ir pakļaut vardarbībai. Un vispār tur īstenībā mums ir jāskatās, kā tas ir kopā ar šo propagandu. Tur mums nav īsti skaidrības. Uh, un šī propaganda kopumā, teiksim tā, ja viņiem nogriež internetu kanālu, viņi tomēr mēģina atrast cits veids, kā izmantot šos sociālos medijus. Mēs tam ļoti rūpīgi sekojam, kā organizētā noziedzība tomēr plāno un organizē savas darbības tieši sociālās tīklos.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 because there's about eight pages there. Anyone? Vai jau ir gatavi kāds, kurš pieteiksies uz jautājumiem, jā? Ja? Tātad, jā, pierakstām tie, kas vēlas. Ir tā, ka, nu, mums laiks ir ierobežots. Kā mums ir? Līdz četriem, jā? Ja? Oh, sorry. Yep, um, carry on um, with your, maybe just another. Okay, I will try to summarize. Minutes. Thanks, thank you. It was mentioned that there is no chemical, there is no evidence. Tad es teicu, ka nav nekādu pierādījumu, ka izmantotu uh, ķīmiskos vai kodolieročus, ka izmantotu islām valstos, bet ir tomēr atsevišķi gadījums, kurus mēs šobrīd izmeklējam. Uh, tālāk mēs gan skatāmies, uh, kas šauramieroču izmantošana. Tas, nu, ir ļoti plaši izmantotie šaujamieroči. Un uh, arī, kas ir šajā nacionāli separātisti, tie nereti arī izmanto tieši šaujamieročus. Un kāds ir izskatās šis iespējamais uzbrucējs? No nu, dalībvalstīm. Nu, faktiski uz vietas uh, uzauguši cilvēki, kas uh, vienkārši nespēja pievienoties terorismu grupai ārvalstī. Viņi paliek uz vietas un parasti darbojas kā vientuļie eh, kaujinieki vai arī mēģina tomēr saslēgties grupā. Ir dažādi. Un, protams, tagad samazinās šo iespējamo teroristu, kuri dodas uz ārvalstīm. Nu, skaits, ja, tas ar 1,17 gadai samazinājies. Reālie draudi. Bieži no tām personām, kas ir pat aizturēts ārvalstu kaujinieku ietvaros, mēs redzam, viņi, kad ir apcietināti, viņi sēž cietumā, bet viņus jau sāk atbrīvot. Un mēs uzskatām, tas būs milzīgs izaicinājums policijai tieši sekot tiem draudiem, ko viņi rādā. Kā nodrošina šo personu rehabilitāciju, uh, reintegrāciju sabiedrībā. Tad vēl, tad kādi vēl citi šie uh, terorismu veidi? Etnonacionālisti, separātisti uh, un tālāk ir vardarbīgie labējie ekstrēmisti un kreisie ekstrēmisti. Anarchisti. Nu, mēs redzējām pirmā gan uh, galvenokārt Francijā. Uh, 17. gadā samazinājās uh, radikālo labējo ekstrēmistu skaits salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem. Tātad labējie uh, tad īstenībā tur bija koncerti pieci gadījumi, kas ir vai nu iznoti, vai izgāzušies. Un viens cilvēks arī gāja bojā apvienotā karalistē. Bet nu, mums jāsaka, ka kopējā aina par šo visu situāciju ir diezgan sadrumstalota. Un pat ja it kā vēl tiek viņi nav īpaši aktīvi, viņi tomēr ir bīstami. Un Eiropols sniedz savu atbalstu dalībvalstīm. Un visbeidzot. Dalībvalsts un Eiropols tās atbalstot ar savu, savu ziņojumu. Tā kā tika izveidots terorismu apkarošanas centrs 2007. gadā, apkopot dalībvalstu centienus cīnīties pret terorismu, iesaistot arī parlamentu padomu komisiju un Eiropolu ir uzticības kredīts, un mēs mākam to atmaksāt. Un mums ir jānodrošina drošība, uh, Eiropā, īpaši Eiropas pilsētās, un to mums jānodrošina Eiropas pilsoņiem. 439 operācijas tika īstenotas 17. gadā. Šogad ir vairāks jau šobrīd īstenots 250 tieši pagājušo svētdienu. Mana komanda strādā kopā ar Nīderlandes kolēģiem, lai novērsto trīs individuāli radītos draudus um, Francijā, Vācijā un Nīderlandē. Un viņi turpina šo misiju. Tas turpinās kopš svētdienas. Tāpat arī propagandā bija mūsu viens no galvenajiem arī virzieniem, kurā mēs strādājām. Ceru, izmanto vairāk kā 150 dažādas veidas platformas. Un kopā ar nozares un Eiropas komisijas atbalstu mums izdevās izveidot Eiropas internetu formu, lai vērstos pret šo propagandu. Un mēs jau redzam konkrētu ietekmi rezultātus. Nav runa tikai par šo propagandu, bet arī par šo vispārējo noskaņojumu, ko viņiem izdodas radīt. Mums ir izveidot, protams, tad arī apstāts instrumentu apkopojums, ko dalībvalsts var vienmēr izmantot, konsultēties savos izmeklēšanas ceļos. Un pavisam īsi vēl pašās beigās priekšstādātāji. Dalībvalsts ir spējušas uzlabot savas darbības spējas, apkarojot terorismu, mums vairāk nekā uh, pusmiljonu dažādu veidu vienības, kas eh, ir fiksētas Eiropas šajā iekšējā informācijas sistēmā. Un terorisms ir bieži vien uh, otri ir biežāk lietotie dati pēc pieprasījuma Eiropāla datu bāzēs. Un mēs šobrīd uh, cenšamies strādāt, lai novērstu šos draudus. Mēs jau uzraugām arī, ka faktiski kopš oktobra līdz šī gada martām ir samazinājušās uh, bet tad atkal nāk jauni uh, satricinājumi, ko mēs redzam Francijā un Beļģijā. Un mums arvien nepieciešams, lai policija saprot, ka ir jāpiešķir līdzekļi cīņā pret terorismu un jābūt ļoti mm, uh, uzmanīgiem pret visu, kas notiek un notiks. Un visbeidzot, um, nu, gaisa spēkiem arī bieži vien nepieciešami papildus spēki. Un mēs redzam, piemēram, ETA organizācija, kas uzbruka nevainīgiem cilvēkiem gadiem ilgi, pagājušo gadu paziņoja, ka viņi pilnībā pārtrauc savu darbu. Neaizmirsīsim, kopš 58. gada ETA organizēja vairāk nekā 3000 terorismu uzbrukums. 850 5 cilvēkus nogalināja, 79 nozaga, nolaupīja un 690 vairāk cilvēkus ievainoja. Un ar vienu Spānijā tiek iz, no, izmeklēti 300 gadījumi. Paldies jums par uzmanību un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Alas, paldies! Viena no lietām, ko kolēģi ir ievērojuši arī, ka mums nav ziņojuma Kad tas būs? E, šobrīd tas e, tiek e, apkop, tas vēl parādīsies, mēs apkopam informāciju un tad tas parādīsies. Europola mājaslapā šodien tas būs pieejams, bet šobrīd uz vietas nav. Jā, nu man ir jautājums par to, jo ECTC un TCR ziņojums un. Mm, Mēs zinām, ka ir cilvēki, kas sako līdz šīm lietām, un tīri par nākotni domājot. Kolēģi var būt nepiekritīs, bet es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz noturēt šādu sanāksmi jau ar pašu ziņojumu. Jūs mums sniedzāt prezentāciju, tas ir ļoti labi. Tomēr eh, te ir zināmas atšķirības ar citiem ziņojumiem, jo jūs sniedzat informāciju par uh, um, izmeklēšanām un tam līdzīgi. Tā tomēr ir nedaudz cita pasaule, par kur runājat. Piemēram, GCHQ um, mm, teica, ka lūk, tik daudz ir bijuši plānoti gadījumi. Un, bet nu, mēs nevaram to pētīt un uh, izmeklēt, jo tā ir izlūka informācija. Un tad, nu, lai labāk varētu izsakot līdzi šīm lietām, īpaši tie kolēģi, kas nu, vairāk specializējas šo jautājumu risinājumā, uh, un Europol darbībā būtu šis ziņojums ļoti labs un varbūt varētu vairāk koncentrēties uz to, ko tieši tas nozīmē. Mēs kopumā saprotam, ka Europol un ECTC sniedz pievienoto vērtību. Mēs ļoti atbalstām Europolu, bet eh, nepieciešama arī šī attiecība, lai mēs varam saprast, uh, statistikas datus, lai tie būtu pieejami, jo jūs to darat eh, Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka tas būtu tikai saprotami. Vienkārši to tā jāpiemin. Es nevēlos jūs kritizēt. Jā, nu, šī, dokume, šī dokumenta prezentācijai būs pieeja, jo pretējā gadījumā pārāk vispārīgi šī informācija, jo tomēr ir jābūt šai pārskata atbildībai, nu, lai ir lielāka skaidrība. Nu, lūk, to vēlējos pieminēt. Juans Fernando. Paldies, vienmēr prieks par prezentācijām, par uh, paveikto. Un es tieši gribēju teikt par to, ka noslēguma daļā jūs prezentācijā uh, Jūs tieši, tieši runājāt par neģihadistu terorismu dalību valstīs Eiropas Savienībā, jo jāatzīst, ka tas joprojām pastāv. Bija etā desmit gadu gaitā tā nogalināja, sēja nāvi, bet tā nebija vienīgā. Vienīgā parādība vai tāda izdzīvojusī suga no šāda uh, veida terorisma kategorijas. Un tad, nu, e, kāda ir jūsu informācija vai novērtējums par, šīm, mm, par šo izcēlesmi, par ģenealoģiju ne e, džihadistu terora iz, uzbrukumiem un organizācijām, kas joprojām uh, rada šo sasņēņos gadījumus, jo jūs runājāt par kreisajiem vai anarchistiem, par uh, šāda veida terora uzbrukumiem, bet kas aiz tā stāv? Nu, protams, te nav nekādas ideoloģijas. Tāpat ir arī Eiropas pilsoņi, kas radikalizējas un pēc tam pievienojas džihadam. Kaut kas viss aiz tā stāv, bet kas tad ir aiz tā, tā sauktais? Uh, kreisais spārns vai anarchisti, jo nu skaidrs, ka viņi necenšas iznīcināt kādu valsti, kā gadsimta sākumā, jo bija uh, e, terorists, kas uh, e, Itālijas uh, Kārali Umberto Primo nogalināja, bet uh, kāpēc uh, tiek nogalināti cilvēki 21. gadsimtā? Un kas ir tās mācības, kuras esam guvuši, uh, pieredzot šo supuru gadījumu? Kad ir upuri, tas vienmēr tomēr kaut ko pastāsta par notikušo. Mm, upuri ne tikai veido uh, tīklus savā starpā, bet reizēm viņi izveido savus, savas organizācijas, savus tīklus, mm, kas uh, vienmēr ir svarīgi tiesību aizsargošajām institūcijām un arī valdībām, un tad nu, var arī no viņiem kaut ko mācīties. Jā, tas ir ļoti interesanti, ka arī upuri cietušie var sniegt savu ieguldījumu izlūk dienestiem nākamā runātājam. Kiničī kundze, paldies, priekšsādātāji, paldies, Navaretis kungs, par šo prezentāciju. Jūs ļoti izsmeļoši aprakstījāt situāciju, jūs runājāt par to, ka samazinās cietušo skaits un arī nu, veidojāt tādu uzbrukumu klasifikāciju, ka tā ir mazāk izstrādāka, rada mazāk upuru, bet biežāk notiek. Un tad saistībā ar šo, šīm kategorijām, jeb uzbrukumu tipoloģiju, eh, pēc jūsu centra analīzes eh, datiem Nu, viedokļi, kā mēs varētu novērst uzbrukumus, vai ir kādi adekvāti instrumenti, finansējums, sadarbība, kas, manuprāt, būtu izšķiroša, nu, vai mm, ar to pietiek, vai tas viss darbojas labi. Tad vēl viens jautājums, mm, izpieskaršos saviem jautājumiem. Tā tad lieta, ko jūs eh, minējāt, kas ir satraucoši, ir ārvalstu kaujinieku atgriešanās no konflikta teritorijām. Tad, nu, tāds jautājums. Vai jūs esat apzinājuši eh, ceļus, kurus izmanto šie teroristi, lai atgrieztos Eiropā, cenšoties izvairīties no kontrolēm? Nu, un Itālijā tur bija arī tāds uh, pētījums, kur mēs novērtējām un izvērtējām ārējo ceļu izmantošanu caur vidusjūru, mm, kas tika izmantot, lai nonāktu Eiropas valstīs. Manā valstī mēs pēc iespējas vairāk cenšamies identificēt riskantos individus. Par to vēlējos noskaidrot. Un tad vēl par radikalizāciju. Kad cilvēki radikalizējas iznākot no cietuma. Ko mēs šeit varētu darīt? Iespējams, ka šie cilvēki tiks uzraudzīti un viņu iznākšana no cietuma vēl negarantē to, ka viņi neatgriezīsies uz noziedzības ceļu. Viņi varētu kļūt par upuri propagandistiem. Paldies! Manuprāt, nesenie skaitļi, kurus redzēju par radikalizāciju, prīz, cietums sistēmās lielajās valstīs, nu vismaz Beļģijā šie skaitļi bija ļoti augsti, un tad būtu vērts arī to pakomentēt. Vai ir vēl kāds? Anna Gomeša, jā. Paldies, es vēlētos um, sveikt Navaretes kungu un pastāstīt to, kā es jūtu pozitīvās pārmaiņas saistībā ar uh, sadarbība Europola, Eurojust ar valstu iestādēm. Tas ir arī tas, ko mēs esam secinājuši savā īpašajā komitejā par terorismu. Mans jautājums arī bija tieši par cietumiem. Kā jūs eh, vērtētu pūliņus, investīcijas, kas ir tikušas veiktas programmās eh, radikalizācijas novēršanai? Nu, galvenokārt tieši šajos eh, cietumos, kas ir kļuvuši par tādiem radikalizācijas centriem. Un arī par to, ka imām izplata šo informāciju. Viņi sludina cietumos, un IFTP programma ir bijusi vērtīga, lai varētu izsakot šai sludināšanas mm, izplatīšanai. Tāpat ir runa par iekšējo drošību. Daudz ekspertu uzskata, ka tā ir ārkārtīgi būtiska. Vai jūs uzskatāt, ka dalība valstis, mm, kas pieņēmušas pasākumus m, mm, ārpolitikā, vai ar to pietiks, lai risinātu problēmas? Mm, Tīpaši, kad ir redzēti tik daudzi m, ārvalstu kaujinieki, kas parādās kaimiņu valstīs, nu, Libijā. Te šai situācijai var pieskarties. Bet, nu, ir arī citi gadījumi. Kāda ir situācija attiecībā uz tiem ārvalstu kaujiniekiem, kuri ir Irākas vai Kurdu mm, rokās, un viņi nevēlas. Viņi, viņi nezin, ko viņiem darīt, ir Viņi jātiesā un citi izliekas, ka viņiem nav nekāda sakara ar viņiem, bet tā ir ārkārtīgi bīstama attieksme dalība valstīs. Un, un tad ir eh, tie, kur saka, jā, nu vispār jāizsūta viņa ārā, un tad mm, citiem ir eh, jārisina mm, tiesu lietas. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, lūdzu. Lielas paldies! Es atvainojos, ka ierados novēloti. Nu, saka, nākamais runātājs, es nevarēju dzirdēt visu prezentāciju, iespējams, jūs to pieminējāt, kad vēl nebija zālē, bet ja nu tā nebūtu, tad man interesētu šāda lieta. Jūs cīnāties pret terorismu, protams, bet kā tad ir ar tā novēršanu, par preventīvajiem pasākumiem? labāk novērst uzbrukumus nekā cīnīties ar sakām, vai tā ir viena no jūsu darbības jomām, ko jūs eh, šajā ziņā darat. Lielas paldies, Vinbergas kundze. Paldies par šo informāciju. Es patiesībā jau dzirdēju atbildes uz vairākiem jautājumiem, tomēr viens palicis neatrisināts. Kā jūs uh, risināt jautājumus, kad cilvēki nelegāli uzturās mūsu valstīs. Arvien vairāk cilvēku, vairāk tūkstoši cilvēku atrodas sabiedrības perifērijā, ir margila, marginalizēti. Es dzirdēju, ka eksperti saka, ka radikalizācijas riski sabiedrības um, mar marginalizētajās daļās ir ļoti lieli. Mums arī bija Stokholmā uh, Mm, uzbrukums, un šis cilvēks īstenībā viņam tika noraidīts divas reizes patvēruma pieteikums. Kā, ko jūs uz to atbildētu? Jā, nu varbūt kaut tīri par tendencēm varētu runāt, jo Europols ir bijis ļoti objektīvs šajā jomā. Jūs uh, pētat pierādījums, um, mm, šis uh, te uh, situācijas um, ekrānu uzņēmums uh, Mm, parāda aktuālo situāciju, bet nu, jūs raugāties arī uz citām terorismu formām, vai ir uh, eh, mm, nevardarbības uzbrukumi, bet vai arī ir kādi pierādījumi par to, ka arī arvien vairāk ir eh, klimata dēļ šādas eh, var, vardarbīgas situācijas, kas rodās. Agretī. Sorry, please go ahead. Well, thank you for, for all your questions. Jā, paldies par šo jautājumu. Ļoti sasaistās ar mūsu darbu. Protams, te ir apkopojums terorisma darbībām un arī antiterorisma darbībām. Dalībvalstis cenšas arī uh, ko mācīties no šīs kopainas, kā mēs varam veikt organizāciju kopumā, kā mēs varam attīstīt resursus politi, policijā, izlūkdienestos tiesu sistēmā, kā mēs varam mīkstināt šīs parādības sekas. Un atbildot uz jūsu jautājumu, mēs strādājam pie novēršanas, pie, pie vajāšanas pēc tam un ir vairāk pīlāri šeit. Tātad eh, preventīvi mēs strādājam divās galvenajās jomās. Pirmkārt, cenšamies apzināt eh, terora tendences, mm, lai būtu kādas norādes eh, valstīm, izlūkdienestiem, ka varētu būt kādi uzbrukumi. Mm, nu, mums ir vairāk un vairāk informācijas pēdējos gados. Īpaši 2017. gadā nu, sākumā bija dažas dalība valstis, kas uh, Mm, deva ieguldījumu. Tagad gandrīz visus to dara. Protams, vēl var lietas uzlabot ar labāku kvalitāti, bet šī izlūka informācija var tikt izmantota, lai veiktu agrīnas brīdinājumus un identificētu un neutralizētu šis uzbrukums. 2017. gadā bija skaitļi, kurus parādīja vairāk uz, uzbrukumu 205, bet mazāk cietušo, jo mēs ātrāk apzinājām šīs situācijas policija Eh, precīzāk izmanto pieejamos instrumentus, un līdz ar to mēs mazinām eh, cietušo un upuru skaitu. Mēs līdz ar to specifiski pie tā strādājam. Tāpat arī tiešsaistē strādājam. Europol, ECTC, mm, JAU mm, kopā ar mm, parlamentu un interneta uh, pakalpojumu piedāvājumiem, mēs strādājam pie tā, lai samazinātu mm, šo interneta propagandu un arī cīnāmies pret pašiem propagandistiem. Mēs izmantojam MAC, kas ir šis aplikācija, kas tiek izmantota visbiežāk, tāpat sakojam sociālo mēdīju izmantošanai, lai sūtītu savas ziņas un grupētu cilvēkus grupās, iekļautu viņus šādos plašākos grupējumos. Eh, tālāk par šo propagandu. Mm, eh, akcents tiek likts uz eh, visievainojamākajām grupām, uz sievietēm, uz mazgadīgajām personām. Viņš mm, izmantot arī vājos punktus noteiktās dalību valstīs. Uh, Nelegālā informācija ra, rada grūtības cilvēkiem, viņiem nav līdzekļu, nav viegli integrēties Eiropas sabiedrībā. Tātad šie cilvēki ir ievainojami. Teroristi to labi apzinās, viņi cenšas to izmantot, cenšas nozvejot šos potenciālos teroristus šajās zonās. Un policija dara savu darbu, cenšas eh, identificēt šos radikāļus, tos, kurus viņi citi cenšas mm, eh, nozvejot no piesaistīta vai internetā vai kā citādi un cenšas to novērst. Mums ir daži gadījumi ar nelegālās imigrācijas gadījumiem, kad cilvēki bija eh, radikalizēti, eh, diemžēl bija arī upuri pēc tam Eiropas Savienībā. Tātad eh, policijai galvenais ir koncentrēties uz tādiem uh, vardarbīgiem gadījumiem, bet nu, arī pašai sabiedrībai ir ļoti jācenšas eh, integrēt cilvēkus, minimizēt iespējas radikalizēties. Un, um, tad šīs, eh, šie uzbrukumi, šie gadījumi bieži saistīti ar šiem vājiem punktiem, uh, kas ir mūsu teritorijās. Mm, tātad, ja cilvēks vēlas pievienoties teroristiem, tad mēs cenšamies novērtēt, kāpēc viņam bija svarīgi pieslieties uh, islama valstī vai alkaidai, kāpēc bija šī simpatīkama attieksme. Apmēram 500 tūkstoši Eiropas rezidentu mm, izlem pievienoties, vēlas do, doties, pievienoties alkaidai. Un šajā jomā. Uh, Pirms 2013. gada ir datumi pēc 2013. gada šajā konflikta zonā, un te militāra eh, terorisma apmācība notika, tas bija visbīstamāk eh, Sīrijā, Irākā, ir mm, nedaudz cits eh, plāns prātā. Mm, Reliģijas radikalizācija vairs nav šis vadošais arguments vai pamatojums. Nu jā, joprojām reliģija tiek izmantot, lai uh, liktu cilvēkiem pieslieties uh, Alkaidai vai uh, Islam valstī, bet uh, reizēm ir cilvēki arī ar garīgām problēmām. Mm, un tad viņi, mm, tad tiešām tāds personīgs problēmas, un tad viņi mm, sāk uzņemās atbildību un, un saka, ka viņi piesaistās šim uh, terora organizācijām. Tad eh, vēl mēs arī esam apzinājuši arī, ka teroristi izmanto imigrācijas ceļus, lai iekļūtu mūsu teritorijā. Izmantojam sadarbību ar Grieķiju un Itāliju. Mm, hotspots reģistrācijas punktos ir arī otrreizējās pārbaudas, mm, bet nu, tā sistemātiski tas eh, nenotiek. Tomēr esam arī ļoti modri par to. Uh, Daudzi no jums runāja par to, ka jāuzrauga tie cilvēki, kuri ir bijuši noziedznieki, cietumā atrodas, varbūt tur radikalizējušies. Un ir arī tie, kur ir arestēti mm, par mm, sazvērestību, un tad viņi ir terorisma grupā iekļauti, un pēc tam viņi iznāk no apcietinājuma. Tagad mēs strādājam pie tā, lai definētu mm, šo cilvēku profilu un piedāvātu cilvēkiem eh, dalību valstīs eh, strādāt preventīvi. Ir ļoti grūti strādāt katrā gadījumā individuāli, bet dalību valstīm ir indi indikatīvā programma, lai palīdzētu mums un sev, mm, kas ir šie galvenie draudi un mīkstinātu mm, pēc iespējas vairāk eh, terora uzbrukumu iespējas notikt. Tāpat notiek sadarbības starp policiju un tiesām, kā jau es minēju, tas notiek prevencijas jomā un visbeidzot par neislama terorismu, ne džihāda terorismu. Daži uz, no jums uz to atsaucās. Mēs izmantojam metodoloģiju, lai definētu šo parādību. Tā ir pieņemta, bet, nu, protams, vēl jau var uzlabot. Mēs runājam par kreiso spārnu, labo spārnu un vēl citiem atzariem, bet nu, mēs īpaši sarkanojos spārnos redzam to. Uh, nevienmēr ir tieša saistība ar terorismu, bet ir šāda antisistēmas pieeja Vācijā, Hamburgā, arī Francijā noteiktās vietās ir šī satraucošā tendence dalība valstis par to informē, mm, vā, lai mēs identificējam, ka specifiskām grupām, mm, kreisajiem, labajiem spārniem ir šīs mm, vardarbības komponenti, kas parādās. Nu, te gan vēl rādītāji ir zemi, bet mēs cenšamies saglabāt tos pēc iespējas zemus. Tomēr, nu, Te ir runa arī par manipulāciju. Reliģijas pārstāvi manipulē ar sabiedrību, ar politikas vidi, eh, cenšas eh, piesaistīt cilvēkus un viņus radikalizēt. Nesen mums bija akadēmiskās pasaules pētījums par džihādistu radikalizāciju, un mēs eh, redzējām dažādus argumentus. Bija dažādas radikalizācijas nošķirtas labos pārnu kreiso un tā tālāk, bet nu, mēs tik tālu nesam vēl, bet nu, ir arī šī radikalizācija vērtējuma no sociālā skatu punkta. Un, mm, katrā ziņā manipulācija notiek, ir tāda antisistēmas reakcija un vardarbība tiek izmantot kā instruments, lai nu, veiktu izmaiņas, lai kādas tās arī viņi negribētu mūsu sabiedrībā. Paldies! Uh, Un varbūt vēl kādi jautājumi. Jā, nu es zinu, ka mums noteikti būtu vēl plašākas diskusijas iespējamas, ja vien būtu vairāk laika. Vēl divi citi svarīgi darba punkti un eh, sanāksmes laiks šodien netiks pārsniegts. Eh, liels paldies par eh, jūsu prezentāciju un vēlam panākumus visiem aģentūras darbiniekiem. Liels paldies par jūsu šīs dienas prezentāciju. Navretī kungs tagad dodas projām FRI mm, direktors varētu ieņemt vietu šeit man priekšā. Nu, no manas neatkarīga iemesla dēļ mums ir tikai 45 minūtes nākamā punkta izskatīšanai. Tas ir svarīgs temats. Aicināšu direktoru nākt priekšā. Nākamais darba kārtības punkts - kopīgās debats par gadskārtējām mm, komisijas eh, ziņojumu par pamatiesību piemērošanu. Eh, Tā tad nu, bija 2017. gada ziņojums par mm, situāciju fundamentālo tiesību jomā Eiropas Savienībā. Referents ir klāta, viņš iepazīstinās ar savu uh, ziņojumu projektu, bet tas gan notiks pēc vasaras pārtraukuma, mums tikai 45 minūtes, un tad, nu, uh, F arī Mm, iepriekšējais pārstāvis paveic lielisku darbu. Mm, jā, nu es uh, apsolu, ka nākamreiz mēs būsim noteikti vairāk, bet nu galvenais tomēr ir kvalitāte, nevis kvantitāte. Nu, lūk, tiešām lielisks darbs, ko jūs veicat aģentūrām. Nu, un tā tas ir ticis turpināts kopš pēdējās reizes, kad bijāt šeit. Mums nav ļoti daudz laika un sniedzat ieskatu gads kārtējā ziņojumā. Cerams, ka varēsim uzklausīt arī jautājumus. Vēlreiz liels paldies par aģentūrā paveikto darbu darbiniekiem un prieks jūs aicināt izteikties. Paldies, paldies godātajiem deputātiem par to, ka izrādāt uh, šādu interesi par aģentūras darbu. Es gribētu arī pastāstīt par 2017. gada veikumu, un ziņojumā ir desmit nodaļas, kas vairāk vai mazāk atbilst vairāku gadu ietvaram, kas tika noteikts no likumdevēja puses. Ir uh, jāuzsaka tā saukto franītu struktūru darbs, tātad tur ir vairākas atsevišķas nodaļas, kas strādā dalību valstīs, apkopojot informāciju, analizējot to, kas ir izdevies, kas nav tik labi izdevies, bet jāgarantē allaž ir parauga prakses apmaiņa. Tur ir arī atzinumi, ko aģentūra pieņem, lai varētu palīdzēt dalību valstīm un institūcijām, tā skaitā parlamentam to ikdienas darbā. Ja es ar jūsu laipnu atļauju tagad varu mm, eh, izskatīt šīs nodaļas, es varētu īsumā ilustrēt mūsu darbu. Kā tiek eh, ievērota pamatiesība harta 2017. gadā, īstenībā situācija ir neviendabīga. Eh, mēs redzam, ka harta nacionālā līmenī tiek izmantota aizvien vairāk, Bet eh, tomēr šis kāpums ir ļoti pieticīgs un ir arī maz atsauču, bet nepietiekami tiesās, parlamentos un uh, trūkst arī valdības uh, stratēģijas, lai hartas ievērošanu uh, popularizētu, daudzinātu. Tur ir vēl daudz dažāmo. Viens no iemesliem. Uh, hartas īstenošanas aizkavēšanai ir tas, ka nav pietiekami daudz informācijas par izpratnes, par tās tiešu ietekmi. Mēs esam arī uh, guvuši tādu iespēju. Mēs vēlamies, lai būtu vairāk informācijas par hartu arī transnacionālā līmenī, lai valstis varētu labāk mācīties cita no citas. Aģentūra, protams, vēlas šajā jomā palīdzēt. Nākamā mēnesis tiks arī uh, publicēta rokas grāmata par hartas īstenošanu dalību valstu līmenī, kas pirmām kārtām ir ir domāta parlamentāriešiem. Protams, arī citi ir laipni aicināti to izmantot. Mēs esam arī tādu kapacitāšu veidošanas projektu paredzējuši, lai arī citas institūcijas varētu aktīvāk hartu izmantot savā ikdienas darbā. Tālāk pievērsīšos migrācijai. Priekšsēdētāji kungs, tas uh, satrauc nevien jūs, bet arī aģentūru. Viena no mūsu galvenajām prioritātēm uh, 17. gadā mēs esam šajā jomā ļoti aktīvi eh, darbojušies, esam publicējuši ziņojumus par situāciju 14 dalību valstīs, kur eh, cilvēku tiesību situācija mums ir radījusi vislielākās bažas. Itālijā, piemēram, Grieķijā ir ES aģentūru tieši atbalsts jūtams, bet mums ir jādomā par pamatiesību aizsardzības kapacitāšu labāku izmantošanu arī citās dalību valstīs. Ko mēs varētu secināt? Gada beigās, decembrī, mēs publicējām ziņojumu, kurā apzinājām piecas galvenās problēmas runājot par pamatiesībām tieši attiecībā uz migrantiem. Nu, tas nekas jauns nebūs. Pirmā problēma. Dažās dalību valstīs ir eh, grūti piekļūt eh, patvēruma uh, Mm, iesniegšanas procedūrām. Bet, eh, protams, tas, šīs problēmas eh, izpaužas valstīs ļoti atšķirīgā veidā, gribēju to tikai pieminēt. Uh, Un, ja, piemēram, ir um, iespējams prasību iesniegt, tad uh, procedūras bieži vien ir ļoti ķēpīgas un garas. Tas ir, tā ir otrā problēma. Trešā problēma, ja runājam par uh, fiziskajiem apstākļiem, kādos ir jāatrodas uh, patvērumu meklētājiem, arī tur ir uh, sarežģījumi vērojami un arī um, bērnu aizsardzība nevienmēr ir augstākajā līmenī. Un pārāk daudz tiek izmantota arī aizturēšanas procedūra, tā skaitā arī bērnu aizturēšana. Runājot par šīm piecām problēmām, gribēju piemetināt vēl divas. Pirmām kārtām ir jāuzlabo pamatiesību novērošana, tad, kad uh, cilvēki ar varu kaut kur tiek atgriezti, atgriezti izcelsmes zemē. 2017. gadā mēs arī novērojām, ka izmantojot pie robežām uh, informācijas sistēmas, arī pamatiesības nevienmēr tiek turētas godā. Mēs esam uh, snieguši gan tehnisku atbalstu, gan arī uh, vairākus ieteikumus šajā jomā. Uh, sagatavojuši. Es gribētu tikai pateikt jums šodien, ka mēs ļoti aktīvi turpināsim rīkoties šajā jomā. Ja runājam par informācijas sistēmām, gribētu pieminēt informācijas sabiedrību tādā plašākā kontekstā. Ņemot vērā ļoti tādu straujo attīstību šajā lauciņā, mēs saprotam, ka tas arī piedāvā lielisks iespējas. Mūsu sabiedrības mainās dienu dienā, tas rada jaunu potenciālu, piemēram, domājot gan par slimību ārstēšanu, gan arī par tādu cilvēcisko interakciju, saskarsmi. Bet, nu, kā jau katrs uh, jauns fenomens, tas līdzi nes ļoti ievērojams riskus. Komisija 2017. gadā ieviesa dažas ļoti labas iniciatīvas, piemēram, to, ka ir jāizņem no virtuālās vides um, naida, uz naidu musinošas runas. Um, uh, vēl gribu pieminēt arī uh, datu, vispārējo datu aizsardzības regulu, kas nesen stājās spēkā, un arī nacionālā līmenī tiek ieviesti tādi labi, veiksmīgi pasākumi, ko varētu arī pārņemt noteikti citu vietu. Gribētu arī komitejai solīt, ka mūsu aģentūra ir uzsākusi arī um, apzināt to, kā uh, mākslīgais intelekts varētu ietekmēt uh, pamatiesības, un mēs esam gatavi arī sagatavot paziņojumu vai nu šī gada beigās vai nākamā gada sākumā par to, kā pamatiesību policija, teiksim, varētu izpētīt. Uh, šo blockchain tehnoloģiju un, e, piemēram, e, kā arī dati, kas tiek apkopot virtuālā vidē, kad nu, gandrīz e, neko vairs nevar izdarīt nemanāmi, kā tas sasaucas ar pamatiesību hartu. Par ksenofobiju runājot, diemžēl pagājuši gadu mēs ļoti daudz šādus gadījumus apzinājām, minoritātes tiek diskriminētas. Uh, ļoti daudzās ES dalību valstīs. Jūs noteikti arī atminēsieties, ka pagājuši gadu mēs uh, publiskojām pētījumu par atsevišķām minoritāšu grupām, kas sastopas ar ļoti spēcīgu diskrimināciju, diemžēl. Uh, rezultāti tika publiskoti, mēs apzinājām musulmaņu grupas, romus, ebrejus un analizējām viņu piedzīvoto. Un 2017. gadā mēs pieredzējām ka šis antičigānisms ir pieaudzis apmēros, uh, Arī jūsu komiteja eh, par to ir runājusi. Mēs varētu runāt, protams, arī par citiem fenomeniem, ne tikai par ksenofobiju un rasismu un antiislāmismu. Mums ir jārunā par tādu starpdisciplināru pieeju, lai pret šīm izpausmēm labāk varētu cīnīties. Pieminēsim arī sieviešu lomu sabiedrībā. Romu sievietes, īslā, uh, musulmaņu sievietes cieš vairāk no ksenofobijas nekā vīrieši šajās pašās sabiedrības grupās. Uh, Visbeidzot, gribēju pieminēt, ka mūsu uh, pētījuma rezultāti ļāva uh, secināt, ka, diemžēl, visvairāk skārtās sabiedrības grupas uh, ir saņēmuši ļoti maz informāciju par to, ka viņām ir nodarīts gauži, viņa nezin, kur sūdzēties, un pirmām kārtām vispār nesaprot, ka, nu, viņiem uh, ir nodarīts pāri. Uh, Ko aģentūra var darīt, ņemot vērā apkopoto statistiku un visu iegūto informāciju? Mums ir īpaša darba grupa cīņā pret rasismu, arī eh, darba grupa, kas eh, cīnās pret naida runu un arī ir eh, tiek veikts antisemītisma pētījums. Uh, Mēs, protams, apkopojot iegūto informāciju, arī jūs uzreiz informēsim par mūsu izdarītajiem secinājumiem. Ir arī e, bijusi īpaši vērojama diskriminācija pret afrikāņiem. Visbeidzot, ar jūs laipnu atļauju, vardarbība pret sievietēm arī šo aspektu gribēju pieminēt. Pagājuši gadu mēs konstatējām, ka ir bijuši vairāk satraucoši notikumi Eiropas Savienībā. Ir labi, ka um, komisija to ir iekļāvusi arī savā kolokvijā, lai cīnītos pret dzimumu vardarbību. Patiešām ir šokējoši, ka mūsdienās tikai divas, lap, ka mūsdienās divas lapuses teksta uh, attiecas tikai vien uz feminicīdu, proti sieviešu slepkavībām. Uh, Ja runājam par eh, šīm tematiskajām nodaļām ziņojumā, mūsu valde 2018. gadā lēma pievērsties arī cilvēku tiesībām, ņemot vērā uh, novecojošu sabiedrību. Valde teica, ka mums arī ir jāpieve, jāpievērš īpaša uzmanība šim jautājumam, jo, diemžēl, mūsu sabiedrībā arī vecāku gadagājumu cilvēki cieši aizvien vairāk no diskriminācijas. Diskriminācija patiesībā. Diskriminācija pret vecākiem cilvēkiem īstenībā ir visizplatītākā mūsu sabiedrībā. Uh, Arī sievietes, diemžēl, vecākas sievietes parasti cieši vairāk kā vecāki vīrieši, un parasti vīrieši pat saņem 37% augstāku pensiju Eiropas Savienībā nekā sievietes pensionāras. Mēs tam pievērsīsimies pirmām kārtām tādēļ, ka tas ir nopietnas cilvēktiesību pārkāpums, bet arī ņemot vērā demografisko situāciju Eiropā. Diemžēl mūsu sabiedrība noveco un uh, uh, vecāku cilvēku skaits mūsu sabiedrībā ieņem aizvien lielāku vietu mēs lūdzam tādu optimizētāku pieeju šī jautājuma risināšanā gan nacionālajā, gan ES līmenī. Jārunā arī par Eiropas paredzēto programmu, šo problēmu risināšanā, jādomā arī par eh, sociālo tiesību pīlāra attīstīšanu un jādomā arī par uh, to, ka uh, līdztiesīgas attieksmes direktīva vēl joprojām pilnībā nav transponēta. Es gribēju pateikt, ka visi atzinumi, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē visās oficiālās valodās. Paldies! Paldies! Skatos, ka Eh, šīs papīra, tas ir arī drukāts uz pārstrādājuma papīra ļoti labi, un mums nav pārāk daudz laika, es saprotu, tik svarīgiem jautājumiem vajadzētu atvēlēt ilgāku laiku, bet nu ko nu darīt. Tagad Kristīne Revo Bonefoy lūdzu. Paldies! Es gribēju vērsties patiesībā pie kolēģa Krabita no Eiropas komisijas. Man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, par tiesiskuma ievērošanu, tiesiskus valsts principu. Kristīna, vienu mirklīti. Um, Viesiem ir jāuzliek austiņas, lai viņi saprastu, ko tu saki. Jā, nu, direktora kungs bija uzlicis cita kolēģa austiņas, tādēļ viņš neredzēja, tu, nedzirdēja tulkojumu. Nu, tās arī ir īstenībā cilvēku tiesības dzirdēt eh, tulkojumu savā dzimtajā valodā. Paldies! Ja runājam par to, ko mums pastāstīja Eiropas komisija. Tiesiskas valsts principu cienīšana ir uh, labi, ka Polijā tika uzsākta 7. panta procedūra, ir, protams, vēl ļoti tāls ceļš ejams. Jāsaka, ka patvērumu un migrācijas jomā eh, Polija nav īstenojusi likumdošanu pēc burta un gara, bet ir arī citi pārkāpumi, kas uh, rezultējās septītā panta. Uh, procedūras uzsākšanā. Kādēļ tas nav izdarīts vēl Ungārijā, to gan es nesaprotu. Otrām kārtām, ja runājam par sieviešu tiesībām, ļoti labi, ka tās ir minētas jūsu ziņojumā. Diemžēl Eiropā mēs redzam šajā ziņā ļoti nopietnu regresu, it sevišķi runājot par reproduktīvajām un seksuālajām tiesībām esmu, neesmu īsti pārliecināta par jūsu secinājumu. Varbūt šajā fragmentā varētu runāt arī par seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, ka tās ir jāiekļauj hartā, lai sievietes būtu ļoti labi aizsargāts, runājot arī par viņu seksuālām un reproduktīvajām tiesībām visā ES bez izņēmuma. Es šeit skatos arī tabulā. Es, protams, neapšaubu to, ka komisija uh, Uh, vēlas panākt to, lai būtu arī iespējams labi apvienot darbu un privāto dzīvi. Tas, protams, ir nepieciešams solis arī ceļā uz dzimumu līdztiesību. Jābūt tādai Eiropas līmeņa stratēģijai, jo, ja tas viss būs uh, tikai dalībvalstu pārziņā, nu tas šo cēlo projektu, diemžēl, sadrumstalos. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Septiņi no jums vēlas izteikties, un komisijai ir jāuzstājas arī ar prezentāciju. Mēs taču gribām dzirdēt arī oh, Flaherty kunga atbildes. Nu, tam ir atlikušas 120 minūtes. Es nezinu, kā mēs to varam risināt. Kolēģiem katram pa divām minūtēm. Ne ilgāk. Mums ir jābeidz šis darbkārtības punkts līdz pieciem. Visiem. Tas attiec uz pilnīgi visiem. Neilgāk pa divām minūtēm. Atvainojos, saka runātājs. Labdien! Te ir Kabras kungs. Labdien! Mēs jau no rīta šodien tikāmies un tagad tiekamies atkal. Mani pārsteidz tas, ka Saskaņā ar jūsu teikto netiek eh, darīts pietiekam daudz, lai daudzinātu hartu Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas patiešām ir pārsteidzoši, jo mēs te nerunājam tikai par ES hartu. Tie ir katras ES eh, e demokrātiskas valsts pamatprincipi. principi. Ja šie principi ir uh, iekļauti valstu konstitūcijās, kā tad var būt tā, ka aizstāvot principus un konstitūcijā teikto, pamatiesību harta netiek pilnībā ievērot ļoti, ļoti lielu izbrīnu man tas rada. Gribētu, nu, kaut kādus paskaidrojumus dzirdēt šajā sakarā. Paldies! Nākamais runātājs Nidermuller kungs saka, paldies par šo prezentāciju. Protams, mums ir gūzme jautājumu, bet, nu, ņemot vērā laika ierobežojums, būšu lakonisks. Dalību valstīs patiešām ir milzīgas atšķirības, ja runājam par cilvēku tiesībām. Ir tādas dalību valstis, kur pamatiesības tiek turētas godā bet tā ir arī tādas, kas tās rupki pārkāpj. Nu, tā šķiet ir tāda jau uh, ieviesusies prakse valdībā - diskriminācija, minoritāšu diskriminācija, naida kurināšana, nu citur tas uh, notiek pa labu un pa kreisi. Kā jūsuprāt varētu šo situāciju mainīt? Uh, nerunājot par atsevišķām jomām, bet vispār par cilvēku tiesību pārkāpumiem kā tādiem, un ka tas tiek izmantot, nu, gluži kā tāda politiska prakse. Paldies par jūsu lakonismu. Es ļoti atvainojos, mums vajadzēja tam atvēlēt vairāk laika, bet mēs, protams, arī ziņojumu ļoti, ļoti rūpīgi izlasīsim. Es atvainojos. Mums gan ir tagad, nu, zinām ierobežam. Un tagad Barbara Spinelli. Paldies Flairtī kungam par paveikto darbu, par sagatavoto ziņojumu. Man tagad ir viens jautājums par Itāliju un par attieksmi pret Romu kopienu. Tas patiešām ir satraucoši. Itālijas iekšlietu ministrs ir teicis sekojošo. Diemžēl Romi atrodas mūsu valstī, viņi te dzīvo. Un ir šie uh, Romi, kas ir Itālijas pilsoņi, bet viņš teica, ka tie, kam nav Itālijas pilsonības, ir jāizraida no valsts. Es patiešām esmu satraukta par uh, vispārīgo situāciju, ko piedzīvo Romi Eiropā. Uh, gribēju jums jautāt, kas apgrūtina jūsu darbu, runājot gan par Romu, gan par Sintu kopienām. Nu, iespējams, ka viņi eh, drīz vispār ņemot vērā politisko klimatu valstīs, mēģinās noiet pagrīdē. Ja mēs runājam par šo eh, Romu nometņu nojaukšanu, Tas nenotiek pirmo reizi Itālijā. Ir pat Eiropas saimnības rekomendācijas, ka šīs nometnes ir jāslēdz, bet tas, protams, attiecas arī uz komisiju. Vai šis ieteikums tika sagatavots ņemot vērā cilvēktiesības un konkrēts apstākļus, kādos šie cilvēki dzīvo? Nu, ja šīs nometnes tiks nojauktas, vai ir kādas alternatīvas, kur tad šie cilvēki paliks? Paldies! Paldies, Barbara Birgit Cipelūts! Um, you, Chair, had... Paldies! Bija jau tik daudz svarīgu jautājumu, tā kā es tad atsaucu savu runas laiku. Anna Gomeša, lūdzu īsi. Jā. Man ir tieši jautājums par šiem jaunajiem bīdi, kas veidojas ar sociālajiem tīkliem, informācijas sabiedrību. Kā jūs to redzat? Piemēram, lielie dati. Ko tas nozīmē pamatiesībām? Vai esat gatavs arī pastāstīt nedaudz, kā jūs to redzat, kā tas ietekmē sabiedrību un sauktā mākslīgā intelekta attīstību? Kā es to redzu, tas varbūt pat vēl baisāks totalitārais režīms kā, nekā tas, ko var radīt eh, lielie datu jautājums. Jā, nu milzīgs jautājums šeit parlamentē, jūs to noteikti zinat, vai ne? Lūdzu, tālāk, Katrīna Čeničī. Paldies, Klāda. Divi jautājumi, pavisam īsi. Nu, man ļoti, protams, arī ir zināms, ka jūs sekojat mm, nu, mazākumu tiesībām. Bet man īpaši arī satrauc jautājums par uh, nabadzību un piekļuvi ūdenim. Mēs redzam, ka šobrīd, kas notiek, jaunieši kā uh, salipuši ar internetu. Nu, līdz to viņi ir pakļauti pilnīgi citai videi. Kā mēs varam pasargāt viņus no kiberuzbrukumiem, tādai mm, mobbingam, vardarbībai internetā, kam ir bieži vien tāds ļoti negatīvs seks? Kāda ir jūsu atbilde? un tālāk vadība pret sievietēm. Itālijā mēs esam parakstījuši Stambulas konvenciju. Esam arī jau no 13. gada ieviesuši šos pasākums mūsu tiesībās, bet tomēr ar vienu vardarbību turpinās. Ko varam darīt? Mēs redzam, likumdošana kā ir kārtībā. Un ir izveidot šāda aizsardzības pasākuma sievietēm un atbalsta pasākumu, bet vardarbība nav izskausta. Paldies! Vēl kādi jautājumi? Vēlos nu vēlreiz no savas puses pateikties Flērtīkungam un deputātiem. Ir tā, es saprotu, ka, protams, ir ļoti precīzi jautājumi, ko viņi vēlas dzirdēt. Uh, Un mēs vēlamies arī, ja jūs vēlaties, protams, varbūt dažas lietas precizēt un arī varbūt pateikt paldies to, ko dara, tad deputāti aicinātu, protams, tad sazinātos patiešo ar aģentūru, un tā jums ir iespēja, protams, atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Es atbildēšu jautājumus, kurus uzdevāt tieši man. Man liekas, arī visi Bonfā kundzes jautājumi bija tieši Eiropas komisijai. Un tad nākamie jautājumi par to, ka pārsteigums par to, ka nav nekādā veidā, mēs esam daudz situācijas rēģējuši. Nu, es jau nekad negribēju teikt, ka uh, valsts kaut kādā veidā nebūtu rēģējuši un nebūtu izstrādājuši um, cilvēktiesību plānus, bet īpaši skatot arī, protams, Eiropas cilvēktiesību konvenciju un īpašos līgumus par bērnu tiesībām. Tātad īpaši citi arī instrumenti, varbūt hartu pats nepamana, bet ir vēl tādi paralēli, citi tiesību instrumenti, kas eh, nekur nav pazuduši. Pirmā Nīdermāja kungam. Ka ir, protams, tādi politiķi, kas apsaud, apšauba pamatiesību pašas pamats. Tāds ir. Mēs kā cilvēktiesību iestādi varam tikai daļai rēģēt šādām parādībām, kas ir politiska rakstura. Bet tad, ja jūs pārformulējat šo jautājumu, ko mēs un es kā cilvēktiesību iestāde varam darīt, pirmkārt, es teikšu, ļoti precīzi pieturamies pie likuma. Nekādā veidā neielaišamies kompromisos, to nepārkāpjam. Vienmēr vien iespējams atgādinām, cik tas svarīgs. Balstamies uz datiem. Mēs vienmēr cenšamies iegūt šos datus. Ceturtkārt, Mums ir jāspēj labāk nodrošināt pašiem savus vēstījumus. Jo mēs tiešām vēlamies parādīt, ka mūsu darbs spēja nodrošināt tādu, vē, tādu sabiedrību, kurā valda skaidra izpratne un vērtības. Un visbeidzot, mums veido jaunas savienības saiknes, balstoties uz cilvēku vispārējām vērtībām. un mēs varam pilnībā nekad to nesam izmantojuši. Spinelli kundze, jūs jautājums. Par jaunākiem itāļu ministra paziņojumiem. Man personīgi, protams, sadraudz, ka kāda veida paziņojums rada uzticības uh, sagraušanu starp Romu kopienu un valsts iestādēm. Un mums ir nepieciešama atkal viņu sadarbība, lai iegūtu datus, kas atspoguļo viņu situāciju. Un es vēlētos, lai Itāļu valdība labāk apzinās visus tos instrumentus, kas ir pieņemā, pieejami Eiropas Savienībā, lai viņi izmanto šos datus un nodrošinātu rotmu kopienas labāku aizsardzību. Nu, aģentūra tam, protams, sekos ļoti cieši. Komiškundze. Manuprāt, šobrīd nebūtu jums daudz ko pateikt par lielajiem datiem un mākslīgu inteligenci, intelektu piedošanu. Nē, nu, mums ir jāsaprot, kā visā realitāte mainās. Liela daļa no mūsu dzīves tagad notiek tiešsaitēm. Bet neko tādu īpašu gudrumu šajā jautājumā nevar pateikt. Bet, piemēram, gan par profilēšanu, ja? mēs skatāmies, kādi ir algoritmi, kas uh, bieži vien nonāk pie diskriminējošiem rezultātiem. Un visbeidzot, pilnībā piekrītu jūsu bažām par labāku bērnu aizsardzību arī internetā, vadarību pret bērniem internetu vidē. Mūsu mandātā, protams, te ir tieši uzticēts šī uzticība, un mums vienmēr jānodrošina bērnu aizsardzība. Ne jau viss, protams, jautājumi mēs ir Eiropas Savienības kompetencijā, bet cik vien varam to darām. Varētu pret sievietēm. Mēs ar vienu vēlamies, lai tiešām valsts apstiprinātu Stambuls konvenciju, vairākas dalībvalsts to nav izdarījušas, tā ka visur jau nav kārtībā šī situācija, likums vēl nav ieviests. Un tas ir pirmais tas solis, kas sagaidām. Bet tā ir, kad līguma parakstīšana neatrisina visas problēmas. Pēc tam ir nepieciešams strādāt, lai mainītu sabiedrības aizspriedumus un mēs esam gatavi turpināt savu uzdevumu šeit, veicot šādu uzdevumu. Nu, tā kā tomēr situācija ir daudz labāka nekā pirms pāris gadiem. Paldies! Paldies, ka izteicāties tik īsi un precīzi. Vai jūs arī varētu atbildēt uz jautājumu par bērniem un Itāliju? Ja? Jo, ah, jūs atbildējāt. Nu jā, cik vien labi spēju. Jā, bet es arī uzdevu jautājumu. Vai Eiropas Savienībā ir kādi rādītāji, kas īstenībā tieši runā par um, Romu kopienas uh, nometņu izaugšanu? Vai ir jums uh, kaut kādā veidā, vai jūs vienkārši tad varat sacīt tā, ka Eiropa ierosina to? Droši vien šo īstenībā varētu atbildēt komisija. Nē, no nu, pamat uh, tiesība aģentūra nekad nevienam neko tādu nebūtu teikusi. Bet, nu tā kā mums ir tik īsti maz laika, man droši vien jau vajadzēja paredzēt arī, ka paradīsti daudz būtiski jautājumi. Pīters tā uzdod šādu lielu jautājumu. Jā, nu žēl, ka mēs tā ieplānojam tikai 45 minūtes šim svarīgam jautājumam. Bet, nu, paldies, ja jūs mēģinājāt atbildēt šiem jautājumiem. Un tad vēl vārds komisijai. Jums ir vesela prezentācija, vai ne? Sagatavota. Nu, piedošana, piedošana. Lūk, tā ir. Sākumā saku pagaidi, un tagad beigās pamanu, ka es jā. Varbūt tad varētu tādu īso versiju. Un atvainojos, ka tāda situācija. Jā, paldies. Labi, izteikšos īsi. un Kristīnas kundzes jautājumu. Varbūt uzreiz sāku, vai varbūt tad, kad atbild uz jautājumiem? Nē, nu jā, varbūt varam sākt ar atbildēm. Labi, uzreiz tad atbildot uz jūsu jautājumu par tiesiskumu. Nē, nu mēs uzsākam 7. panta procedūru šajā situācijā, kā jums zināt, Polijā. Un tālāk jautājums, kas notiek ar Ungāriju. Par Ungāriju. Ne, nu, komisija var reaģēt tikai ar līguma pārkāpumu procedūru. Tas īsti šeit nav iespējams, jo polijas situācijā vienmēr pirmais jautājums ir, par uh, uh, konstitucionālo situāciju. Par Ungāriju. Te ir jau, protams, izskatīts vairākas tādas pārkāpuma procedūras, koordinētā veidā. Arī decembrī komisija jau vērsās uh, Eiropas Savienības tiesā konsultāciju procedūrā par uh, Eh, pilsoniskās sabiedrības iebraukumiem un par izglītības jautājumu. Tātad mēs vērsāmies tiesā, un tiesai bija jālem par šiem jautājumiem. Tālāk par patvērumu. Tas ir atsevišķā pārkāpuma procedūra līdz to Ungārijas situācijā komisijas lomā ir tieši uzmanīt un vērsties tiesā ja šī situācija netiek atrisināta staplēkā. Savukārt Polijā ir konstitucionālā reforma, ko veic, un pēc tam arī seko eh, tieslietu sistēmas reforma. Un faktiski tā ir cita situācija. Par sieviešu tiesībām. Šajā prezentācijā, ko es nevarēju šodien jums noturēt, Es norādīju, ka 17. gadā esam panākuši nozīmīgu progresu. Esam uzsākuši jau Eiropas mēroga debats par sieviešu tiesībām. Un par uh, vardarbību pret sievietēm. Un tam, protams, seko ļoti precīzi arī tiesību akti, uh, kas ir saistīti ar uh, Nu, Stambuls konvencijas ratifikāciju. Un tādēļ mēs darām visu, lai iedrošinātu dalībvalstu tomēr šo ratifikāciju veikt. Iespējams, strauji. Jā, bet par hartas izmaiņām, pamatiesību hartas izmaiņām, lai ņemtu vērā sieviešu reproduktīvās tiesības un viņu pašas noteikšanās tiesības. Nē, nu šodien šāda debatīs nav uzsākta, nav, pār, nav plānots pārskatīt pamatiesību hartu. Uh, Šāds izmaiņas nav plānots, bet kopējs mums uzdevums ir atrisināt, kā precīzi piemērot šīs normas, tātad šī īstenošanas spējas, lai ieviestu pilnībā pamatiesību hartas darbību. Tātad šīs tiesības, kas jau faktiski ir notikusi, tad jau uh, uh, hartā, kas ir nostiprināts, lai tās tiešām tiktu ieviests. Un tas būtu ieviests nacionālā līmenī. Tas skar mums pilnīgi visus, kaut galā šīs tiesības jau ir spēkā. Bet problēma ir normu ieviešana. Un, lūk, manā prezentācijā, ko es būtu jums rādījis, būtu parādījis to, ka 2017. gadā Mēs esam redzējuši tieši uz šo dalībvalstu kavēšanos nodrošināt hārtas pamatiesību ievērošanu. Mēs uzstājam uz to, ka jāveido pilsoniskā sabiedrība, kas ir brīva, dinamiski attīstās, kas rēģē. Un tas ir viens no pamatiesību jautājumiem, kas arī nākošo nedēļa laikā jums tieši būs atkal jāiet, ko jāskat daudzgad finanšu schēma, kurā parādās ir divas būtiskas programmas, Uh, pilsoniskās sabiedrības atbalstam. Viena no tām programmām ir tieši par tiesībām un vērtībām, un otra programma par tiesiskumu. Jo pamatkārtie tieši vērsta uz pamat, uh, sabiedrības uh, pamatiesību nodrošināšanu, un sabiedrība, kas negūda, bet aktīvi cīnās. Parlaments to pieprasīja, šos programmu uh, iekļaušanu daudzgad finanšu schēmā. Mēs arī aktīvi strādājam, lai to sagatavotu. Un ar to arī skatām, kā varam palīdzēt. Arī, uh, nu, kā sakām, strīdus izskatīšanu, uh, tad, kur ir celtas prasības tiesā. Un to izdarīt efektīvā veidā. Tad tā ir atsevišķa sagatavošanas darbi, lai šos jautājumus tomēr vairāk virzītu. Papildus ir valsts iestādēm. Ir ļoti daudz arī jautājumu par īpašumiem. Mums, piemēram, ziņojumā redzam, tur ir ļoti daudz jautājums par šīm iestādēm, kas nodarbojas ar migrantu bērniem. Tālāk mēs runājam par, par Eiropas auģu ģimeņu tīklu, nu, tad nacionāla līmenī tiešām tās lietas, kuras mēs strādājam. Un uh, pamatiesību harta ietver arī, protams, un tā ir saistoša valstu tiesām. Un Eiropas pusgada ietveros mēs arī esam izveidojuši komisiju, kura tieši ir uh, izveidota, lai veidotu uh, tiesiskuma nostiprināšanu, tiesu darba uzlabošanu, un pavisam nesen arī Eiropas parlaments pieņem jauno rezolūciju par Eiropas tieslietu sistēmas, tātad šo platformu. Un vēl, man jau, es vēlos jums personīgi atvainoties, ka tev ir jāraksturo nedaudz pats uh, šis ziņojums. Atvainojos, ka mēs ieplānojam tikai 45 minūtes šim būtiskam jautājumam, un vēl bija arī svarīgi daudz jautājumi. Un es personīgi tātad uzņemošu atbildību par šo uh, plānošanu. Bet kādā ziņā paldies jums par izpratni. Un vēl atgādinājums, ka mums tulkošanas pakalpojums pieejams precīzi līdz sanāksmes beigām, un pēc tam mm, vairs nebūs pieejams. Tātad tulkošana beigsies 17.45 saka priekšsādātājs. Um, apzinoties šobrīd sarunas uh, starp arotbiedrību un Eiropas parlamentu. Paldies jums par uzdotiem jautājumiem, un tā varam ķerties pie nākošā jautājuma. Uh, Kolēģi, 23. darba kārtības punkts. Atkal paturam prātā, ka mums ir 45 minūtes laika, lai izskatītu šo tēmu. Parlaments pieņēma rezolūciju un uh, bija lūgums mūsu komitejai sākt procedūru, lai izveidot specifisku ziņojumu par to balsotu plenārsēdē un ir jārīkojas saskaņā ar 7. pantu līgumā un 83. reglamenta punktu. Kā jau jūs zinat, tad Džudītes Argentīnī tika nozīmēta par referenti. Viņa jau 26. aprīlī prezentēja komitejā eh, ziņojumu vairāk kā 200 grozījumu tika iesniegti 15. Mm, maijs bija grozījuma iesniegšanas termiņš. Referenti un ēnu referenti strādāja pie kompromisa grozījumiem un vienošanos. Laika nav daudz, tāpēc arī uzreiz došu vārdu viedokļu apmaiņai par iesniegtajiem grozījumiem. Sākumā, protams, došu vārdu pašai referentei, nu maksimums 10 minūtes jūsu rīcībā. Uh, Žudītes Argentīnī. Paldies priekšsēdētājiem, mm, kamēr mēs te strādājam pie vēl galīgā ziņojuma, par kuru būs balsojums nākamā pirmdien, 25. datumā. Arī šodien Ungārijas mm, parlamentā notika sanāksme. Viņi balsoja par konstitūcijas grozīšanu un konkrētāk par jaunu NVO likumu, un abi divi likumi tika pieņemti. Un tā ir skumja diena. Uh, Nu, pasaules bēgļu dienā ir īpaši bēdīgi redzēt, ka Eiropā parlaments balsos par Ungāru mm, iespēju ierobežošanu, uzlabot migrantu uh, lab, labturību mm, sabiedrībā. Un ņemot vērā šos balsojumus, es lūkšu referentēm mm, mani atbalstītu, jo mēs vēlamies atjaunināt kompromisa grozījumus, par kuriem vienojāmies pēdējās mm, divās nedēļās, lai parūpētos par to, lai pirmdienā balsojums būtu pēc iespējas aktuālāks. Jūs zinat, ka mēs strādājam balstoties uz mm, vairāk kārtīgi pārbaudītiem avotiem, likumdošanu, eh, tiesas eh, gadījumiem, mm, Eiropas padomes eh, komiteju darbu Tā tad eh, augstas kvalitātes avoti, tāpēc eh, nu, pirms būs galīgais balsojums, būs grūti vēl iekļaut atsaucas uz eh, izmaiņām konstitūcijām. Bet nu, tagad balsojums notika, varam to ņemt vērā un pēc iespējas ātrāk arī piedāvāšu kompromisus. Tātad par mm, šo šīs dienas balsojumu. Komiteja pāris nedēļas atpakaļ uh, lūdza ar priekšsēdētāju vēstules starpniecību prezidentam aizskavēt balsojumu par NVO uh, likumu pirms Venēcijas uh, komisija nāk klajā ar saviem galīgajiem secinājumiem. Es domāju, ļoti pieticīgs lūgums, nebija pat kaut kādas diskusijas par saturu, bet vienkārši lūgums respektēt Eiropas padomas institūcijas. Uh, tas nenotika. Tas ir eh, tiešām eh, ļoti žēl par kompromisiem mm, grozījumiem. Bija 263 eh, grozījumi iesniegti pēdējo divu nedēļu laikā. Pēdējā sesija notika šo pēcpusdienu. Mēs strādājām, lai sakombinētu šos grozījumus pēc iespējas vairāk tekstā, un 15 mm, kompromisi tika atrasti Mm, ņemot eh, vērā visu grupu iesniegtos grozījumus. Iekļāvu, piemēram, skaidrāku formulējumu par cīņu mm, pret antisemītismu, par nepieciešamību pēc šādas mm, cīņas, jo vairāki kolēģi, neatkarīgi no partijām, iesniedz šādus ierosinājumus, tas ir iekļauts. Tāpat centos arī ņemt vērā tos kolēģus, Nu, Ungārijas eh, kolēģis no ETP. Mm, daudzi mm, grozījumi saistījās ar satura izmaiņām, un es eh, nevēlējos zaudēt iespēju arī īstenībā mainīt mūsu faktus, mainīt mūsu formulējumus, tad, nu, mm, tie ir tikuši iekļauts. Daži kolēģi savukārt uzskatīja, ka nebūtu atbilstoši, ko tādu iekļaut kompromisām. Eh, to tad mēs atrisinājām atšķirīgā veidā tā, lai uh, saturs nepazustu, bet mm, šie cilvēki nezaudētu savu tēlu mm, savās valstīs, lai viņi redzētu, ka viņi bija daļa no kompromisa. Nu, priekšsēdētāji, es pat domāju, ka man nekas uh, īpaši vairāk arī nav piebilstams. Es ieklausos kolēģos, uh, bet uh, man tāda sajūta, ka ēnu referentis jutās uh, iesaistīti darbā aktīvi, un es izvēlējos un lūdzu arī anreferentiem darīt tieši to pašu, proti strādāt tikai balstoties uz oficiāliem avotiem, necitēt NVO. Es esmu bijusi ļoti stingra šajā jomā. Tātad kompromisos, kas tiek piedāvāt, tur ir citāts tikai starptautiskas institūcijas, ne NVO, ne pilsoniskā sabiedrība. Un tad, nu, aicināšu par atsevišķos balsojumos eh, to ņemt vērā, jo turpmākās debats būs vieglākas. Tad nu nebūs jādiskutē par to, vai avots ir bijis objektīvs vai nē. Paldies, Argentīnī kundze! Eh, pabeigsim 17.45. Neatkarīgi no tā, kas notiks, ļoti garš runātājs saraksts ēnu referentiem jādod vārds, daži tiek pārstāvēti ar citiem deputātiem, nu, pavisam īsi informācija pienāca. Pirms sanāksmes mums tiešām jābeidz 17.45. Tūkojums vairs nebūs pieejams pēc šī laika, saka priekšsādātais. Sākumā došu vārdu ETP. Marija Kristīna, pavisam īsi. Nu, īstenībā mums tūki austiņās saka, ka viņi strādās līdz 18.30. Un tāpēc lūdzu nesatraucieties par 17.45, jo tūki saka, ka viņi strādās līdz 18.30. Jā, nu. Tas varbūt būtu aktuāli Eh, par citiem tematiem, bet šis punkts gan ir jānoslēdz 15.45. Eh, tagad aizstāv Robertu Mecolu Bonikungs. Nu, viņa ir ceļā, bet ir zināmas problēmas. Es vēlētos pateikties jums priekšsēdētāji. Ir skaidrs, ka šis eh, ziņojums ir ļoti svarīgs mūsu grupai. Absolūtais uh, grozījumu vairākums nāk no mūsu deputātiem, reti mm, virzieni gan ir dažādi, un pirmdienas balsojums Libē būs iespēja visiem šīs komitejas locekļiem paust uh, savu viedokli par šo ziņojumu. Tāpēc esmu uzstājusi ēnu referentu sanāksmēs iekļaut virknī atsevišķo balsojumu par galvenajiem grozījumiem tā, lai uh, tas būtu iespējams. Un tad no nu, šajā saistībā vēlos pateikties referentei, ēnu referentiem, kas nodrošināja šādu iespēju. Vēlreiz liels paldies! Un arī esmu runātājs sarakstā pats, bet es nezinu, vai es jau tagad varu ko piebilst. Nē, nē, nē, piebilst, jūs neko nevarat. Jūs nevarat runāt divreiz. Nē, vai tad runājiet tagad? Jā, tad no manas puses paldies referentei. Te nav runa par kaut kādu mm, pret attieksmi pret Ungāriju, pret cilvēkiem, pilsoņiem, bet te runa ir par noteikumu pārkāpšanu. Mums jābūt striktiem šeit. Un pēdējie lēmumi, kas arī šodien tika pieņemti par likumdošanas pakotni Stop Soros apturēt Sorosu. Nu, par to bija diskusijas šodien, tas tika pieņemts un nebija iespējas sagaidīt Venēcijas komisijas viedoklis. Runāju par Ungārijas valsts sekretāri un viņa man atsolīja, ka viņi sagaidīs Venēcijas komisijas viedoklis viedokli, bet eh, balsojums tomēr notika. Komisijas viedoklis netika ņemts vērā un ir ārkārtīgi mm, bīstami kriminalizēt eh, bezpajumtnieku situāciju un arī NVO uzlikt eh, tādus soda nodokļus, kas strādā ar bēgļiem un migrantiem. Mums ir jābūt striktiem, mums ir jāsūt skaidra ziņa Ungārijas pilsoņiem, Ungārijas pilsoniskajai sabiedrībai, ka tā nevar Paldies, es un D. Ēnu referents ir Džozefs Vaiders. Uh, es hat relatīvi lange gedauert, bis wir jetzt. Tas prasīja visai ilgu laiku pirms uh, ziņojums būs gatavs un varēs pirmdien par to balsot. Protams, uh, mums visu vajadzēja ļoti rūpīgi pārbaudīt un jāsaprot, cik var būt vispār pamatot izdarīt kaut kādus secinājumus šajā kontekstā. Viss process bija ārkārtīgi caurskatāms, atklāts, tika uzklausīti visu pušu argumenti no dažādām dimensijām. Referentes eh, izvēlētā pieeja ir ļoti pareiza. Viņa balstās tikai uz oficiāliem informācijas avotiem, nevis kaut kādus tur pieņēmumus un eh, vērtējumus pieņem. Tā tad tieši sausi fakti. Mums bija arī ārkārtīgi tādas uh, intensīvas diskusijas ānu uh, referentu sēdēs. Uh, tur valdošā gaisotne bija ārkārtīgi lietišķa. Gribēju pateikties arī referentē par šo sistemātisko pieeju. Viņa arī uh, visus kolēģus vienādā mērā iesaistīja darbā un mēģināja uzklausīt gan par, gan pret argumentus ļoti godīgā veidā. Tādēļ uzskatu, ka šis ir, tā ir ļoti laba zīme, ka parlamentārisms Eiropas līmenī ir dzīvs. Paldies! Thank you very much. Lās paldies! EKR. Ēnu referenta Marija Džuker. Paldies priekšsādātāji! Tā ir politiskā mm, rakstura polemika. Par to mēs eh, runājam šajā ziņojumā, un tas tikai padziļinās krīzes Eiropas Savienībā. Un mm, tikai rosinās konflikts. Es domāju, ka tas ir pilnīgi neatbildīgi. Eh, pat vēl jo vairāk. Mm, te tāds eh, apzināts mēģinājums. Mm, vēl stimulē tādu mm, eh, respekta trūkumu pret Eiropas Savienību. Būs neviens viens Brexit gadījums arī citās valstīs. Un Bonīkunga teiktais man nedaudz pārsteidza. Viņš teica, ka mm, šādi uzbrukumi Ungārijai vai kritika, nu, tas nav vērsts pret cilvēkiem. Uh, Tomēr padomāsim nedaudz vēlreiz, par ko mēs šeit runājam. Katrai nācijai ir tiesības veidot savu politiku, izdarīt savas izvēles. Tā tas ir pieņemts demokrātijā. Ungārijā ir opozīcija, jūs varat eh, nepiekrist vairākumam vai mazākumam, bet demokrātija kā tāda darbojas šādi. Un tā nozīmē viena otra uzklausīšanu Mm. par šo atvērtību no Ungārijas valdības puses. Es nezinu, kā gan referente var aizstāvēt atvērtības argumentu. Ungārijas valdības pārstāvis mm, bija ļoti mm, saņēma lielu kritiku. Un te tiek kritizētas demokrātiskās procedūras Ungārijas uh, Uh, valdībā. Mēs kritizējam 7. punktā izmaiņas konstitūcijā, tad 10. punkts. Mēs paužam nožēlu par to, ka Ungārijas valdība apspriedās ar sabiedrību. Kā gan mēs varam mm, paust nožēlu par konsultācijām? Tie, kas uh, domā par Eiropas Savienības vienotību, nu, viņiem vajadzētu būt pret šo dokumentu, jo te tāds apzināts mm, solis pretī kaitnieciskai rīcībai pret Ungāriju un pret Eiropas Savienību, jo tas nozīmē to, ka Eiropas Savienībai eh, nevar būt svarīgāka valsts, kas ir svarīgāka par pašu to, kas ir valstīs. Eh, tālāk, eh, Intveltas kundze, paldies! Es vēlētos pateikties referentē par paveikto darbu, un es tiešām vēlētos um, atzinīgi vērtēt eh, viņas aicinājumu neiekļaut atsaucas eh, uz NVO kāvotiem. Tomēr, nu, ir nedaudz nērta sajūta, ka uh, eh, Orbāna garā roka mums norāda, kas ir neitrāli avoti, kas nav. Uh, Un vai mēs tiešām cenzūru tagad pieļausim? Nē, nesatraucieties, es, es jau sakošu jūsu ieteikumam, bet sajūta var tāda rasties, kāpēc mm, mēs eh, NVO padaram par aizdomīgiem elementiem. Mm, mēs zinām eh, pretsorosa kompaņu, bet ir arī eh, citas puses, kas saņem finansējumu no ārējiem avotiem. Varbūt drusku jāpapēta, kuras Eiropas Savienības eh, pārtīs saņem finansējumu no Stīva Banona, dažas no EKR eh, grupas eh, personālīs arī Orbana kungs ļoti draudzīgs ar Stīvu Benonu. Varbūt caurredzamība būtu gluži vietām. Nu, paldies! Un gojēnu referente ir Marija Kristīna Beržjāk. Lūdzu! Paldies priekšsādātājs vēlētos pateikties referentē. Viņa ir bijusi mm, bez kādiem pacietības limitiem un uh, saglabājusi mieru uh, visa darba garumā. Man jāatzīst, ka viņas uh, vietā es noteikti nebūtu spējusi saglabāt mieru, tomēr uzskatu tieši tā arī ir jāstrādā. Ja mēs vēlamies virzīties priekš šajā jomā, patiešām ir jācenšas būt pēc iespējas ar nevainojamāku attieksmi. Es arī atbildēšu Sofijai. Šiem iemeslu dēļ es arī atteicos no vairākiem grozījumiem, eh, ko vēlējos piedāvāt, jo, ja mēs balstāmies uz oficiāliem avotiem, ir lielāks iespējas mm, mm, būt neapstrīdamiem. Šajā ziņojumā nu, mēs ņemam vērā vairumu komentāru mm, no Fideska par eh, progresu, par Ungārijas pozīcijām, par izteikumiem, un eh, tad eh, es tiešām uzskatu, ka šādi mēs varam panākt lielāku uzticamību mm, šī jautājuma risināšanā, jo tas ir gana sarežģīts. Tad vēl mm, pēc kolēģa dzirdētā cenšos teikt, ka tas nav Pret Ungāriju vērsts teksts kritizēt valdību nenozīmē kritizēt valsti. Tas attiecas gan uz Ungāriju, gan arī uz citiem gadījumiem. Es neesmu iesniegusi ārkārtīgi daudz grozījumu patiesību sakot, un cik nu varēju, tik piedalījos kompromisu veidošanā, mm, bet, nu, jāsaka arī tāda lieta. Uh, Eiropas Savienībā ir noteikumi, Kopenhāgas kritēriji, eh, un tur eh, iezīmējas arī piederība zināmām vērtībām - demokrātijai un tiesiskumam. Tas nozīmē arī eh, opozīcijas respektu, uh, Eh, tas nozīmē arī, ka demokrātija nav tikai vairākuma vāra, bet ka mēs eh, respektējam citus un mēs nekriminalizējam tos, kuri mums, eh, jeb vairākumam nepiekrīt. Nu, es bažījos, ka šī tendence tā jau sāk arvien izplatīties Eiropas Savienības iekšienē. Un man žēl, tāpat kā citiem pirms manis, ka likums pret NVO šodien tika pieņemts nesagaidot uh, Eh, Venēcijas komisijas eh, viedokli, jo šis eh, likums zināmā mērā veido sajaukumu, kas nemaz nav raksturīgs Ungārijai, bet, nu, nu Ungārija te virzās uz priekšu, lai asimilētu kontrabandistus, teroristus un uh, migrantus un nu, ka tie visi tiek salikti vienā maisā. Es domāju, ka tas ir īpaši nopietni, ka šī pasaules bēgļu diena tika izvēlēta kā diena, kurā pieņemt šo likumu. Paldies, Marija Kristīna! Nav norāžu par FDDNF ēnu referentiem un viņu pārstāvjiem, jo zālē viņas neredzu. Tad ķeršos klāt tiem, kas ir pieteikušies. Lūdzu, ievērojiet stingri laika ierobežojumus. Lopes Agilar kungam vārds. Jā, nu es nemaz tik gari nerunāsim. Nu, šis ir ļoti politisks jautājums, bet mans jautājums ir tehnisks. Un to var atbildēt ar faktiem. Pēc šiem kompromisiem vai formulējumā ir kaut kas, kas varētu likt domāt par to, ka šī agrīnā uh, procedūras fāze varētu tikt eh, atjaunināta saskaņā ar 7. Eiropas Savienības līguma pantu. Nu, vai tur nākamajā punktā varbūt ir, ir kādas iespējas eh, reaģēt attiecībā uz šo jauno situāciju. Jā, nu, eh, tādi, tāds jau ir šis mērķis uzdot jautājumus referentē, ņemot vērā grozījumus. Uh, Nākamā ir Kinga Garla. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, ar visiem ETP deputātiem mēs jau runājām, ka bija vairāk kā 260 grozījumu priekšlikumu, un nu, no mūsu puses vairāk kā 100. Un šie daudzie grozījumi Mm, bija mm, veikti, lai parādītu, ka septītā panta izmantošana nav pamatota un parādītu to, ka tur ir ļoti daudz pretrunu, nepareizas interpretācijas, faktu kļūdu un arī tādu pārliecības kritiku. Sergentīnī kundze nu, pieminēja dažus no saviem grozījumiem, nu tomēr tas neuzlabo tekstu, reizēm pat tiek mainīts mūsu grozījumu saturs, kaut arī šie labojumi nav tikuši veikti. Un tad nu, doma ir tāda, ka Sargentīnī kundze grib likt mums domāt, ka viņa ir ņēmusi vērā grozījumus, lai parādītu, ka ETP viedoklis ņemts vērā, bet nu ir skaidrs, ka mēs viņai nepiekrītam. Uh, Tāpēc arī es lūdzu viņu beig beigās neņemt vērā mūsu grozījumu priekšlikumus. Nu, un paraugoties uz šiem kompromisiem, es redzu, ka šis ziņojuma projekts ietver sevī elementus, kurus Eiropas komisija jau vairākus gadus kā slēgusi. Eiropas parlamenta darba rezultāts, piemēram, jautājums par datu aizsardzību, un tad ir jautājumi, kuriem vispār nav nekāda sakara ar kopienas kompetencēm. Uh, kas ir ekskluzīvā subsidiaritātes mm, jomā, un kas nav daļa no Eiropas Savienības vērtībām, kur, piemēram, kompromisā e, ir mm, runa par to, ka skolu programmās sievietes tiek attēlotas kā mātes. Nu, es neredzu, kur tur problēma. Tiek runāts par minimālo algu, minimālo pensiju, un kad paraugāmies uz nabadzības līmeni, mēs redzam, ka uh, Eh, ir valstis ar mazāk veiksmīgu vēsturisko kontekstu, tad eh, nu, tās visas varētu kļūt par septītā pantu upurēm. Es domāju, ka šāds formulējums ir nedaudz iedomīgs, un tad, nu, te nav nekā objektīva šajā ziņojumā, jo, nu, beigu beigās mm, tas īsti nepamato septītā panta iedarbināšanu, un to var darīt arī nu, pret citām eh, valstīm mēs uzskatām, ka Ungārija darbojas atbilstoši Eiropas kritērijiem, līdz ar to nav īsti pamata šim ziņojumam un secinājumiem, kas ir skandalozi un neobjektīvi. Millers kundze, kungs. E, Paldies! Jā, Mēs esam no vienas valsts, bet mūsu uzskati var būt ļoti atšķirīgi. Uzskatu, ka Argentīnija kundzes ziņojums ir ārkārtīgi labi pārdomāts un objektīvs. Gribēju viņai par to pateikties. Tāpat jāsaka paldies arī ēnu referentiem. Sargentīnija kundze arī um, ziņojumā integrēja pēdējā laikā notikušo Ungārijā. Nu, es negribu uh, neko te vairāk vēl uh, sāsināt, bet to tie likumi, ko pieņēma Ungārijas parlaments šo pēcpusdienu, nu, neatļauj vietu vairs nekādām šaubām. Ungārijā nav demokrātijas šī vārda eiropeiskajā izpratnē. Uh, Demokrātija nevar būt vairākuma tirānija. Eh, demokrātija nozīmē to, ka arī minoritātēm ir savs vārds sakāms, un Ungārijā tas nav vērojams. Gribēju to vienkārši pateikt, un mums ir jārunā par labu, objektīvu ziņojumu. Panīkungam taisnība ziņojums attiecas uz Ungārijas valdību, bet nevis uz Ungāriju un tās iedzīvotājiem sabiedrību. Jā, ir vēl cita Ungārija, kas nav tikai Ungārijas valdības veidolā. Es esmu lepns, lepojos pārstāvēt tādu Ungāriju, kas vēlas demokrātiju un Eiropas uh, vērtības un nevēlas izveidot uh, tādu vecā stīla uh, kristīgo demokrātiju. Paldies! Paldies, Ludek! Godziskas kundze, Kudrītskas kundze, lūdzu, Barbara. Džinkoja, paņē, e, prievodničance. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribēju pateikties referentes kundzei, jo kompromisi ir ļoti, ļoti labi pārdomāti un nopulēti. Paldies viņai arī par tādu atklātību sarunās ar ēnu referentiem. Mēs apzināmies, ka Eiropas Savienībā ir daudz problēmu. Populisms kļūst aizvien spēcīgāks daudzās valstīs. Tāpat jāatzīmē, ka populisma uzplaukums daudzās valstīs ir saistīts arī ar to, ka viņi mēģina uh, sev par paraugu uzstādīt Ungārijas valdību. Es uzskatu, ka Ungārijas valdības rīcība katrā ziņā ļoti asi pārkāpja visu, kas ir teikts līguma otrajā pantā. Tur norisinās anti-Eiropas kampaņas un valdība aizvien vairāk pietuvinās Krievijai. Viņi eh, līdz ar to arī vairāk attālinās no Eiropas vērtībām. Diemžēl arī poļu valdība eh, atvērtu muti skatās eh, uz Ungāru valdību apbrīnojot viņus. Un tagad jau tiek domāts arī par septītā panta procedūru pret Poliju. Tagad ir šī septītā panta procedūra pret Poliju, bet es domāju, būtu tikai godīgi tādu pašu uzsākt arī pret uh, Ungāriju. Gaumēsas kundze, lūdzu, paldies. Es gribēju pateikties referentei un ēnu referentiem par ļoti uh, līdzsvarotu ziņojumu. Izvērtējot šo bēdīgo notikumu attīstību Ungārijā. Arī tas, kas notiek šodien, ir milzīgs kauns. Mums par to ir jākaunās. Tas notika Eiropas Savienībā. Mēs te nerunājam par vēršanos pret Ungāriju, kā jau pareizi atzīmēja Bonīkungs. Mēs vēlamies atbalstīt tos, kas joprojām cīnās par demokrātiju un pamatvērtībām, par normālu Eiropas uh, vērtību ievērošanu, stājoties pretī totalitārismam un fašistiem. Paldies, tagad Līvija Jāruka lūdzu. Thank you very much, Chair. Just... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, Tagad varbūt nekomentēšu to, ko atļāvās pateikt eh, godātā kolēģa Anna Gomeša. Atļaušos runāt par Sargentīnī kundzes ziņojumu. Jūs teicāt, ka tas nav pret Ungārijas pilsoņiem, pret Ungārijas iedzīvotājiem. Nu, ja tā tas nebūtu domāts, tad šis ziņojums nebūtu pilns ar dubultiem standartiem un īstenībā jūs patiesībā esat ārkārtīgi priecīgi, ka jūs pieminētais līkums šodien tika uh, pieņemts Ungārijā. Jūs, Sargentīnī kundze, savā ziņojumā iekļāvāt tādus punktus, kas eh, vēl vairāk apgrūtina um, situācijas izpratni Ungārijā, un jūs teicāt, ka mani grozījumi nav gana labi, un tādēļ es nevaru atbalstīt šo ziņojumu. Mēs neesam pret NVO vispār Ungārijā. Mēs, es pati uzskatu, ka jūs neuzdrošinājāties konsultēties ar uh, NVO. Jums šķita, ka šie viņu viedokļi nav pietiekami pamatoti. Bet NVO, kas darbojas Ungārijā, problēma jau ir tāda, ka viņi neņem vērā to, kas notiek, viņi neieklausās uh, pa, parastajos vienkāršajos ļaudīs. Uh, Lūdzu, pārdomājiet, kolēģi, kā jūs rīkosieties nākam pirmdien, ja gribat balsot par šo ziņojumu. Paldies! Tagad ir vēl vairāki kolēģi pieteikušies runāt no SD grupas Zanī Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos runāt par demokrātiju. Astoņu gadu laikā ļoti daudz finansējuma ir ticis izmantots, lai izdarītu tādu smadzeņu skalošanu Ungārijā, kā jau teica Nīdermiller kungs. Ir sašķobījušies demokrātijas um, pamati. Valdība eh, kontrolē presi, nav vārda brīvības, un cilvēkiem tiek iedoktrinēts neskas, viņi nevar saņemt normālu uzticamu informāciju. Nu, un tādēļ arī Fidesz, Orbana Fidesz eh, partija tika atkārtot ievēlēta ar tik lielu balsu pārsvaru. Uzskatu, ka mums būtu nepieciešama Eiropas solidaritāte. Gribēju uh, runāt arī par šo um, pret Sorosu vērsto kampaņu. Pateikšu sēkojošo. Tam nav nekāda sakara ar Sorosa um, projektu apstādināšanu. Mēs runājam par to, kā tiek instrumentalizētas cilvēku bailes. Uh, šīs bailes uzkurina valdība, un pēc tam uh, tas tiek izmantots kā iegansts, lai ierobežotu runas brīvību un citas pamatbrīvības. Un valsts orgāni jūs izseko, un īstenībā tas ir pārpalikums no mūsu vēstures tumšākajām, tumšākajiem laikiem. Situācija ir daudz, daudz ļaunāka nekā tā, ko mēs varam, ar kuru mēs varam iepazīties šajā ziņojumā. Paldies, tagad Zajerkungs! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót nem vagyok a Libe Bizottság. Paldies, priekšsēdētāji! Es neesmu Libe komitejas loceklis, bet esmu iesniedzis vairākus grozījumus. Jūsu komitejas ziņojums uh, ir tāds kā apvainojums Ungārijai, tur ir pilns ar meliem un uh, nepatiesību. Ir kāda komiska, satīriska filma par Stalīna ēras absurditāti. Un galu galā šajā filmā mēs redzam, ka tiesneši vairs nevar atšķirt uh, patiesību no meliem, un kas līdzīgs notiek arī Ungārijā. Nu, jūs vienkārši uh, klausāties klajos melos, nu lūdzu, dodiet mums arī zināmu laiku, lai mēs varētu aizstāvēties. Mēs te dzirdējām atsauces uz objektivitāti, Desmit eh, kolēģi izteicās, eh, eh, viņi izteicās pret Ungāriju un trīs atbalstīja Ungāriju. Tie, kas kritizēja Ungāriju, izteicās 22 minūtes, un tiem, kas aizstāvēja Ungāriju, tiem bija tikai 8 minūtes piešķirts. Priekšsēdētā kungs, nu vai tad tas ir godīgi un taisnīgi? Mēs te nerunājam tikai par procedūru, par to, kā tiek organizēts darbs. Man arī rada problēmas šī ziņojuma saturs. Jūs tikai visu laiku, nu, katrā otrajā teikumā burtiski atsaucaties uz tiesiskumu. Es jums atkārtošu, ko patiesībā nozīmē tiesiskums. Tas nozīmē to, likums nosaka, kas ir jādara, nosaka cilvēku rīcību, nav anarhijas un kaut kādas nepamatotas pilnīgi neierobežotas izvēles. Likumi ir jāievēro visiem. Ja Eiropas Savienībai nav kompetence šajā jomā, tā nevar izvirzīt sankcijas. Teksts ir pilns ar dažādiem pieņēmumiem, runājot par avīzes redakcijas slēgšanu. Tad tiek teikts, ka ir mm, nepietiekam daudz sieviešu Ungārijas parlamentā, bet Eiropas Savienībā nav pilnīgi nekādu kompetenci šajā jomā. Nu, jūs te kuļat tukšus salmus, runājot par tiesiskumu, bet īstenībā jūs esat, nu, vēl sliktāk par pašiem ļaunākajiem diktatoriem savā rīcībā. Uh, Un man ir ārkārtīgi bēdīgi, ka tik daudz poļu kolēģi vainoja Ungāriju. Ja runājam par kompetenci šajā jomā, saka priekšsēdētājs, nu, nu visas uh, tās muļķības, ko jūs nu pat teicāt, lūdzu, lūdzu, ļaujiet man arī pabeigt savu teikumu Lībe komiteja Eiropas parlaments, visi, kas vēlējās izteikties šajās debatēs, varēja runāt. Nu, neviens netika izsvītrots no uh, sāraksta. Nerunāja neviens, kas, um, vēl, tātad, uh, neviens, kas vēlējās runāt, netika izslēgts no sāraksta. Nevienam šī iespēja netika liekta. Nu, un ja kāds gribēja paust tādu pašu viedokli, kā jūs, viņš varēja to darīt. Nu, tad nākamreiz vairāk kolēģiem vēl šeit ir jāierodas. Jūreka kungs pat nemēģiniet kaut ko tagad tagad uh, provocēt. Lūdzu, mums ir jādod vārds arī referentei. Nu, lūdzu, tagad nepadariet šo situāciju vēl sarežģītāk nekā tā ir. Sargentīnī kundze Judīte, paldies, vairāk jautājumi tika uzdoti, es uz tiem vēlētos atbildēt. Lopes Agilāra kungs vaicāja Vai es slikti noformulēju, saka runātāja. Lopes Agilāra kungs eh, pavaicāja, vai pēc kompromisa panākšanas ir eh, iespējams 7.1 pāntu mainīt uz 7.2. Nē, atbildi ir nē, jo parlamentam nav tiesība to darīt. Es lūgtu Lopes Agilāra kungu un citus kolēģus saprast, ka mums ir jābalso nākam nedēļ. Mums ir pēc tam eh, vēl pēc balsojuma komitejā jābalso plenārsēdē, kur ir nepieciešams divu trešdaļu deputātu atbalsts, un tad par to runāsim plenārsēdē. Patiesībā mēs e, šo jautājumu nu, vēlamies uh, nolikt uz padomes sliekšņa, uh, lai viņi beidzot uh, nokaunās par to, ka pēdējo gadu laikā pilnīgi neko nav izdarījuši šajā jomā. Jārokas kundze. Lūdza, lai viņas grozījumi netiktu iekļauti kompromisa grozījumos, jo tas eh, viņu, viņas slavu tikai aptumšotu pašmājās. Nu, lūdzu, tad eh, uzrakstiet to man rakstiski, lai es to varētu izdarīt. Jūs man nu pat mutiski teicāt, ka atsaucat gro, savus grozījumus, bet ir izdarīt to arī rakstiskā veidā. Ir vēl citi kolēģi, kas runāja tādā pašā garā. Jūs iesniedzat grozījumus, 130 grozījumus. Jūs nevarat uh, pie, pieprasīt, lai šo grozījumu saturs uh, tiktu ignorēts. Jūs ar mani sadarbojāties uh, konkrētas sistēmas ietvaros, un es arī rīkojos saskaņā ar konkrētu sistēmu. Uh, Lūdzu, uh, apspriežieties ar uh, Barbaru Kudrītskas kundzi, ja jums nepatīk tas, kā tiek uh, runāts par sieviešu stāvokli Ungārijas sabiedrībā, jo es ar Kudrītskas kundzi par to jau apspriedos. Jo projām ir arī pārpratumi. Uh, Daži ungāru kolēģi ir pārpratuši to, cik uh, raksta zīmes vispār ir pieļautas šajā ziņojumā. Es to esmu atkārtojusi vairākas reizes. 2003. gadā bija komisijas paziņojums, kurā ir precizēts, ka mēs runājam daudz plašāk. Mēs runājam ne tikai par Eiropas akī un uh, likumdošanu. Tā tad, ja ir kāds teksts, kurā ir teikts, nu, tas. Uh, tam nav nekāda sakara jums, jūs tur neko nevarat darīt, nu tad lūdzu es atsaucos uz šo lēmumu. Paldies un uh, ar nepacietību gaidu pirmdienas balsojumu. Paldies, esam beiguši debats par Ungāriju. Paldies, kolēģi. Jurek kungs, jūs šķiet daudz uh, aplaudējat. Par reglamentu kaut ko vēlaties teikt? Ja par reglamentu, tad jā, lūdzu. 11. 11. pāns. parlamenta reglamentā, kurā ir skaidri un gaiši atrunāts, ka deputātiem ir jāciena vienam otru. Gan debatēs, gan komiteju diskusijās. Nevienam nevajadzētu mētāties ar ksenofobiskiem vai uh, necienīgiem apvainojumiem nu, neviens neko arī nerāģēja uz Gomešas kundzes paustajiem apvainojumiem. Nu, jūs nedrīkstat teikt, ka mēs uzvedamies kā fašisti. Priekšsēdētājiem noteikti ir jāreģē uz eh, šādiem eh, tik spēcīgiem skaļiem vārdiem. Tas bija par reglamentu. Uh, es lūgtu, lai visi cienītu un ievērotu 11. reglamenta pāntu arī komitejas darbā. Kolēģi, ja mēs runājam par reglamentu, ir arī problēmas ar um, brīdi, kurā jūs to pieminējāt. Gomeša skundze uh, eh, to pateica. Uh, jau pirms krietna brīža, un jūs iejaucāties tad, kad eh, es kritizēju kādu citu kolēģi par izmantoto valodu. Nu, jūs gribējāt eh, reaģēt uz Gomešas kundzes izteikumiem, tad to eh, vajadzēja darīt uzreiz pēc tam, kad viņa to pateica, ka tas izskanēja, nu, lai te nav tādas laika nobīdes. Un, ja mēs visi to ievērosim, tad arī uh, mūsu darbs būs līdzsvarotāks. Jā, šīs debats ir visai sakārsušas. Uh, Mums, protams, katram ir jāciena vienam otru, un ja kolēģis, kas nav Lībe komitejas loceklis, mums kaut ko te uh, inkriminē un mūs apvaino negodīgumā, nu to es nepieļaušu. Mēs allaž esam bijuši godīgi un taisnīgi, un visi, kas šeit atnāk, var arī izteikties. Tas tikai tā protokolam. Paldies visiem, kas piedalās debatēs. Nākamais darba kārtības punkts. She said. Eiropas uh, narkotiku un um, narkotiku atkarības apkarošanas aģentūra. Pie mums ir ieradies Aleksis Gustils no Francijas. Jā, lūdzu, ja vēlties arī vēl uz šo darbu kārtības punktu palikt zālē, tad dariet to, un ja nē, tad eh, dodieties ārā klusītēm. Hi. Hi. How are you doing? Uh... Hello. Je vous fais signe. Ah, ok. Perfect. Colleagues, those of you are staying for this. I... Uh, Labi, kuri piedalīsies debatēs, lūdzu, jums vēlos norādīt, ka katru reizi, ka mēs narkotiku uzraudzības observatorijas direktoru aicinām šeit, mēs arī, protams, ļoti rūpīgi sekojam aģentūras observatorijas darbam. Tiem šis jautājums varbūt nav tik ļoti svarīgs, varbūt, ka tad vajadzētu un lūgt jūs sarunas turpināt ārpusē. Tātad šodienas pēdējais darba kārtības jautājums. Kas par gadu kārtību gan šodien mums bija? Un lūk, 7. jūnijā tika publicēts šis pētījums, un šodien to izskatām. Un tas stāsta par 20 dalībvalstīm, arī Turciju un Norvēģiju. Mēs redzam statistiku un papildus arī skaidrojums. Uh, jums arī pieejams ziņojums izdrukātā formātā šeit zālē, aizmugurē. Un es došu šeit observatorijas uh, vadītājiem, direktoram vārdu, lai viņš varētu iepazīstināt arī ar šo ziņojumu. Mums tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tā ir viena no svarīgām rīci politikām. Tas parasti ir iegūst lielu atpazīstamību un politisko un mm, tādu no, svaru, bet tās dramatiskās sekas, kas nozīmē individuāli dzīvēs, nu, vispār nav iespējams novērtēt. Un būtu, protams, ļoti svarīgi tā dzirdēt jūsu vērtējumu par aktuālām tendencēm. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Labdien, dāmas un kungi! Man ir gods un prieks eh, ierasties pie jums un iepazīstināt ar jaunāko sagatavoto ziņojumu par narkotiku situāciju Eiropā. Jo mēs turpinām šo tradīciju kopš iepriekšējā ziņojuma. Tagad esat arī saņēmuši pašu ziņojumu un papildus informāciju, kā pavadošos skatojušos tekstus. Uh, Un es, protams, koncentrēšos par šiem svarīgākajiem punktiem. Tad pavisam īsts pārskats par svarīgākajiem punktiem, kas atspoguļo observatorijas darbu. 2017. gadā. Skatām tālāk. Pirmkārt, jau kā iepriekš esam norādījuši, mēs esam norādījuši gan lielāku pieejamību kokaīna pieejamību, gan arī kokaīna uh, vielas tīrību. Tas kokaīns, kas tiek pārdots Eiropā, faktiski ir vistīrākais, kas jebkad desmit pēdējo gadu garē konstatēts. Savukārt patēriņš un tā ieradumi nav nemaz tik skaidri. Mēs eh, konstatējam kokaīna atliekvielas, kas pieaug 26 no 31 pētītām pilsētām Un datu tomēr kopējais apjoms sniedz tādu neskaidru ainu. Piemēram, neliekamās palīdzības telpās mēs redzam, ka kokains ir otrā atklātākā viela. Savukārt citās valstīs, citās pilsētās, kā piemēram nesenais pētījums no Londonas, atklāja, ka Tieši kokains ir visstraujāk pie, mm, pieaugošais patērētājs. Tātad, un no narkotikām. Bet ir dažādi skaidrojumi. Kāds, piemēram, kas izmanto heroīnu? paiet astoņi gadi, kamēr persona no sākšanas brīdi līdz palīdzības lūkšanai, ārstniecības uzsākšanai kokainam. Arī līdzīgs periods. Tā kā nav tik ļoti pārsteidzoši, ka, ka pēršanās pēc palīdzības, ārstniecības pieprasījums, īšos datus varbūt nemaz īpaši neatspoguļo vēl reālo situāciju. Tālāk um, kokaīna izņemšana, narkotika izņemšana. Um, Eh, kokaīna apjoms, kas ir izņemts, ir tieši pieaudzis. Incidents, ka Spānija vairs nav tā a, sāpīgākā valsts, kā tas bija iepriekš. Tur ir iz, zināmas izmaiņas. Tālāk, tālāk. Um, narkotiku saražošana Eiropā rada jaunas problēmas. Šis attēls jums arī atklāja, kas mainās, kāds ir izmaiņas. Protams, sena patiesība, ko mēs zinām, ka Eiropa ir kļuvusi pat par e, tādu sintetizēto vielu MDMA e, ekstaziju ražotāju vietu. Mēs esam atklājuši veselas laboratorijas pēdējā gada laikā. Bet šo ekstaziju jau neražo tikai vietējiem patēriņiem Eiropā, bet tiek arī eksportēts uz citiem pasaules reģioniem. Tālāk parādās jauns arī tāds zīmes. Šīs laboratorijas, piemēram, ko mēs esam atraduši. Mēs redzam, ka, ka šīs pārējais vielas, kas tiek izmantotas gan heroīna, gan kokaīna ražošanai. Tātad tie ir prekursori, kas tiek ievesti un tālāk tiek izmantot šo atsevišķo vielu sarežošanai. Nu, un ļoti aktīvā cīņa pret prekursoriem e, atkal, nu, ir izveidos jaunu situāciju, kā narkodīleri šo situāciju mēģina apiet un ražo daudz vietas uz vielas, e, vielas uz vietas. Tālāk, kur mēs konstatējam vairāk laboratorijas, kas sāk ražot jaunas psihoaktīvās vielas, lielā mērā iegūst šīs vielas no uh, izēvielas no Ķīnas. Nu, un tāpat arī uh, kanabis ražošana Eiropā tieši arvien aktīvāk. Un par kanabis, jeb kanapēm tieši psihoaktīvā kanapēm runājot Nu, atkal, nu, kopš lietošanas līdz sārsniecības uzsākšanai, ja palīdzības pieprasījumam. Te ir ļoti, eh, zinām, tāds strauja dinamika. Eh, vienlaikus mēs redzam, kas notiek kāda globālās tendences, piemēram, Kanādā. Kanādā pieņēma jaunu likumu, kas atļauj izmantot legāli tādu kanabisu. ASV tas ir arī līdzīgi bet ar to saistās gan cits jautājums. Piemēram, vairākās Eiropas valstīs un Šveicē, kur ir kanabis ar 0,2, mazāk nekā 0,2% aktīvās vielas. Uh, to var legāli jau pārdot arī un nopirkt vairākās valstīs Eiropā. Un Nīderlandes valdības lēmums par pilotprojektu uzsākšanu ar kanabisa uh, saražošanu, saucamiem kofīšopiem. Jūs jau zināt, ka Nordēlanda ir ļoti toleranta šādā ziņā. Bet tās izmaiņas tad notiek pār galvenokārt ārpus tomēr Eiropas. Un mēs vēl novērosim, protams, to ietekmi uz vispārējo narkotiku situāciju Eiropā arī. Un vēl par kanabis uh, noteikumu izstrādi Nu, mēs, protams, sagatavojam arī atsevišķus jaunākos, arī zinām tieši par likumdošanas izmaiņām. Tā, par jaunajām psihoaktīvām vielām. Parādījušās 51 viela 2017. gadā. No 350 vielām, kas tika katru gadu konstatētas un ziņots, kaut kur tādā Eiropā mēs panām kaut kādas 350 vielas. Ja ņem vērā, ka kopumā ir 670 vielas, kas ir iekļauts eh, Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmā, tad ir zināms tāds uh, samazinājums no 2014. gada, kad bija pats augstākais rādītājs. Tad sanāk, ka vienu jaunu vielu nedēļā konstatējam. Bet tomēr ar vienu konstatējam nāvis gadījumus un akūtu intoksikāciju, kas ar vienu ir pieauguša problēma. Ar sintetizētie opioīdi un uh, citas lietas un viet, vielas, kas rada problēmas Eiropā un arī ASV. Un vēl šīs incidentās narkotikas ir ar vien aktīvā, aktuālāka problēma tieši cietumos. Potenciāli, protams, parādās daudzas problēmas, tieši kas ir saistīts gan ar nāvi, gan intoksikāciju. viens no galvenajiem izaicinājumiem ieslodzījumu vietu sistēmām ir, protams, nepieļaut šādu vielu ieviešanu faktiski līdz, ka viņš jau ir cetuma teritorijā, tad jau viņš pavisam vienkārši uzver uz kādu papīru vai pat audumu, līdz to ienes tālāk cietumā. Cietums vienlaikus arī ir ļoti pateicīga vieta daudzām citām saistītām problēmām. no bārdozēšanas, piemēram, kas rodas cilvēki, kas iziet no cietuma, atsāk narkotiku lietošanu tādā pašā apjomā kā iepriekš. Un, ja viņi, piemēram, pāriet uz opioidiem, tad jau uzreiz tā pati vielas daudzums var izraisīt nāvi. Tālāk. Nu, lūk, ir pārdozēšanas rādītāji. 2017. gadā bija vairāk nekā 9000 nāves gadījumu tieši no pārdozēšanas, un tas samazinājies, ja salīdzinām ar arī globālo situāciju, piemēram, ASV, kur bija 76,000 gadījumu no pārdozēšanas. Um, kas lielā mērā bija saistīts piemēram ar fentanīlu. Opioidi Eiropā rada galvenās problēmas Nu, bet ne tikai fentanils, bet arī dažādas zāles. Un tas rada mums ar vienu lielu nopietnu izaicinājumu. Bet saskatām pozitīvu attīstības tendenci. Tātad, kur mēs skatāmies no opioīdu antitods, kas ir nalaksons un tā imports, tas ir vien plašāk pieejams un tas rada milzīgas problēmas. Un mēs tagad signalizējam tiesību sargājušiem iestādēm, ka tas rada liepais problēmas. Un faktiski interesanti, ka jums nemaz nevajag viņu e, ie, tad, iedzert, jums pietiek vienkārši būt tiešā kontaktā ar rādu, jau kad rodas e, šī intoksikācija. Tālāk. Tālāk Tad mēs mēģinām ieviest mūsu observatorijas izstrādi 25. gada stratēģiju, nodrošinot plašākus pakalpojumus, plašākā, labākā eh, tad vērtībai. Tas nozīmē 64 zinātniskie publikācijas, esam sagatavojuši 20 savus ieguldījumus, aptuveni tā kā nodaļas dažādas zinātniskā literatūrā, rokasgrāmatās, 30 valstu ziņojums. Tas ir pilnīgi jauns tāds mūsu darbs tad mēs runājam ne tikai par situāciju katrā dalībvalstī, bet arī situāciju uh, no Eiropas Savienības perspektīvas un attīstības scenārijiem. Un kopš jaunā gada, uh, pagājušā gada arī šis, uh, šis ziņojums un papildus arī tā kā vadlīnijas par sabiedrības veselības atbildēji un narkotikas nezinācību darknetā, ko mēs strādājam kopā ar komisāru Avramopulus. Avram Un observatorija Lisbonā, protams, ļoti daudz ko dara tieši iekļaujoties kopējā tiekšlietu iekšlietu aģentūra tīklā. Līdz ar to iegūstam lielāku atpazīstamību. Vairāk nekā miljons um, apmeklētāju izmantojuši mūsu mājaslapu. Parādās arī jauni video, ko mēs iekļaujam savā mājaslapā. To ir skatīti vairāk kā 190 tūkstoši reižu. Un esam uzsākuši 69 digitālās kampaņas un mūsu atbalsts uh, rīci politikas izstrādē. Kopumā 53 mm, notikumiem esam bijuši līdzdalībi, sniedzot vairāk nekā 300 savu tādu atbalstu godi uh, ieguldījumu zinātniskajā darbībā. Un visbeidzot, um, par konkrētu sadarbību un apmācību mēs sagatavojam tātad vairāk nekā 100 uh, darbiniekus. Uh, caur kursiem, semināriem un 320 tiesību sargājošo iestāžu darbiniekus, uh, strādājot tieši ar narkotiku jautājumiem. Un visbeidzot, mūsu vasaras skola, uh, kurā piedalās 51 dalībnieks no 25 valstīm. Un visbeidzot, mūsu sniegums. Mēs redzam, mūsu sniegums pieaug, labākie rādītāji to pierāda īpaši uzraudzība, kontrole, darba programmas īstenošana. Esam īstenoši 97% no uzstādītajām, uzrakstītajām darbībām. L1 tātad sektorā gandrīz 100%, L2 95% apjomā sekundārās prioritātes un L3 sektorā 77% kas ir labākais rādītājs, ja arī ar pozitīvu dinamiku. Mums arī mainīsies sava organizatoriskā struktūra, pieņemot šo jauno stratēģiju. Un es tam izstrādāšu jaunu sabiedrības veselības vienu nodaļu. Un par naudu. Un lūk, man uzreiz ir jautājums jums. Kas ir šis 37? Nu, labi, neprasīšams katriem, bet pateikšu. 37 centi ko mēs tikai iztērējam. Tad faktiski mēs precīzi ievērojam mums piešķirto budžetu. Un šīs 37 centi ir tā nauda, kas palika pāri. Bet tad arī mūsu īstenotais darbi atbilst tātad šiem 94,7%. Un šie 94,6% nozīmē to, ka uh, esam sasnieguši 1,16% rādītāju mūsu darbībai, attiecīgā apropriācijām. Mm, tas tad atbilstība precīzi nodrošināta un tad jūs redzat, ka mēs lielprātīgi attiecamies, godprātīgi pret piešķirtiem līdzekļiem un arī varam jums sniegt šos rezultātus. Un turpinām strādāt lai uzlabotu savu uh, darbību kopumā. Paldies! Lielas paldies, Lucila kungs! Bonija kungs ir uh, referents un viņam vārds. Viņš, aiz, viņš aizstāja referentu. Jā, paldies! Es vēlētos pateikties Guzdīlu kungam par izcilo prezentāciju. Ziņojums ir ļoti veiksmīgi izstrādāts. Tur ir jauna informācija, un arī pēdējā jūsu prezentācijas daļa, kas saistīta ar efektivitāti un mm, aktīvu eh, aģentūras darbību, mums visiem ir ļoti svarīgi. Eh, man ir acīm redzami tas, ka vēl ir jāturpina strādāt mm, vairāk mm, narkotisko vielu izstrādes novēršanu. Uh, Um, vairāk attīstot arī uzraudzību. Ziņojumā ir teikts, ka dati par jauno psihoaktīvo vielu ilgspēju uzlabojas, um, bet šķiet, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem ir akurāti aplēst pieprasījumu pēc uh, šīm vielām Eiropas mērogam. Tas ir īpaši svarīgi, ka jūs iepazīstinājāt ar Eiropas uh, laboratoriju lomu un arī ražotāju lomu, jo ja mēs turpināsim šīs tā saucamās tirgus attiecības, tad mums vairs nebūs iespējams paredzēt turpmākās attīstības tendences, jo īpaši tas saistās ar viltus vai nelicencētu medikamentu lietošanu Nu, vai jūs varētu mums pastāstīt, kādi soļi ir spērti, lai uzlabotu situāciju, kādi soļi ir eh, spērti, lai cīnītos ar šādu zāļu apriti? Otrakārt, par tirgus vietu jaunajām psihoaktīvajām uh, vielām. Uh, galvenokārt tas tiek pārdotas tiešsaistē, un ir ļoti grūti redzēt šo apriti. Ir svarīgi pieminēt to, ka pašstāvošie uzraudzības instrumenti nav pietiekami. Uh, un tiem vajadzētu turēt līdz būtiskajām izmaiņām, kādā tiek patērētas narkotikas. Eh, piemēram, mm, eh, pētījumi un eh, citi instrumenti, nu, tur ir jāņem vērā izmaiņas patēriņa tendencēs, ko jūs varētu darīt no savas perspektīvas, ko varētu darīt es līmenī, lai šie uzraudzības instrumenti varētu novērtēt eh, pieprasījumu un arī būtu kādi, eh, kādas idejas, kādas vadlīnijas attiecībā uz mm, jaunajām psihoaktīvajām vielām un arī narkotikām. Ziņojumā tiek eh, uzsvērts tos, cik svarīgi ir iegūt datus Eiropas Savienībā un neaizmirstot arī darbu ar trešajām valstīm. Problēma tomēr ir globāla un tā ir jārisina pāri robežām. Vairāk ir jādara, lai sniegtu tehnisko asistenci eh, potenciālām pievienošanās valstīm un arī kaimiņu valstīm eh, par šo tēmu, lai būtu iespēja attīstīt efektīvus preventīvos pasākums arī es iekšienē. Es, būtu, es domāju, būtu lieliski mm, eh, uzaicināt arī cilvēkus, kas strādā pie paplašināšanās, pie kaimiņa attiecību politikas, lai viņi varētu ar jums runāt, lai viņi varētu iepazīstināt savus, ar saviem risinājumiem jo es domāju, ka tas būs mūsu sadarbības temats, piemēram, Ukrainas, Moldovas delegācijas, un tur ir jāsazinās savā starpā. Un visbeidzot, jūs teicāt, ka ir uh, arī vērojams pozitīvas izmaiņas uh, par to, ka samazinās uh, nāvis gadījumu skaits no pārdozēšanas. Arī tāpēc, ka ir opiju vielu Mm, pretvielas pieejamas. Tātad tas ir arī pēc mm, šī augstākā rezultāta sasniegšanas. 2017. gadā bija 51 jaunas psihoaktīvās vielas. Bet tad nu vēl pēdējais jautājums, kas saistās ar jūsu gatavību eh, jaunajai agrīnās brīdināšanas sistēmai. Nu, mēs eh, esam to sagatavojuši. Uh, Eh, un gan jau, ka jūs esat gatavi sākt to izmantot, bet varbūt eh, pakomentējiet to. Paldies, tagad vārds Jureka kungam. Paldies priekšsēdātājiem. Paldies par šo ļoti interesanto informāciju, īpaši jaunajām parādībām, kas katru dienu parādās. Es priecājos, ka jūs arvien vairāk varat uh, apzināt šīs jaunās parādības, bet tas ir arī policijas jautājums. Jo īpaši esmu interesēts tiesu sistēmas lomām. Eh, ko jūs varētu teikt par tiesas lietām un tiesas nolēmumiem? Attiecībā uz ar narkotikām saistītiem noziegumiem, ražošanu, izplatīšanu, eh, maz, mazos apmēros, lielos apmēros un arī uh, cik stingri ir šie spriedumi, kas tiek paziņoti, vai ir kādas tendences vērojamas tajā, kā tiesu sistēma reaģē uz to dalību valstīs, vai arī ir kādas atšķirības starp dalību valstīm. To es vēlētos noskaidrot. Un vēl viena lieta no manas puses. Mm, vēlējos norādīt priekšsādātājam, ka vēl par iepriekšējo diskusiju uh, Nu, viņš ieņēma nu, zinām pozīciju par eh, to, kāda eh, valoda būtu jāizmanto, eh, kāda, kāda izteikuma būtu jā, mm, jāievēro diskusiju gaita attiecībā pret Annas Gomešas teikto, vai to vajadzētu izmantot kā standārtu tagad. Priekšsēdētāji, nu, atkal jūs brī, brīdis, kad jūs uh, izsakāties, ir uh, ļoti iederīgs, jo nu, tieši uh, Gomešas kundzei ir jāizsakās, bet nu, es piefiksēju jūs teikto. Gomešas kundze, jā, es vēlētos precizēt, ka es nevienu kliķi nesaucu par fašistiem. Es teicu, ka situācija, kādu mēs piedzīvojam un kur redzam attīstāmies Ungārijā, nenāk no šodienas un tas ir, tā ir raksturīga fašismam, un es pie tā pieturos, es neatsakos no saviem vārdiem. Diemžēl tas nav tikai Ungārijā, kad ir mm, šāda iestāžu rīcība, kuru es, es varu nosaukt par fašistisku. Un arī Salvīnī kunga rīcība, kad viņš aicināja izraidīt romus un ķert rokā migrantus, ir fašistiska. Uh, Un es pieturos pie saviem vārdiem. Jā, tie ir uzbrukoši. Nē. Tā īstenībā apvainojoša ir šāda rīcība ap, uh, Eiropas Savienības dalību valstīs, kurām būtu bijis jāmācās no pagātnes. Paldies, um, ka esat ieradies. Vēl tagad ķeroties klāt prezentācijai, tātad eh, man ir daži jautājumi, kurus vēlētos noskaidrot. Es tiešām uzskatu, ka MCDDA darbs ir ļoti svarīgs savienībai, un es vēlētos patiesībām mm, vēl par šiem 37 centiem uz tā paša viļņa Mm, runājot, kas ir tas steidzamākās vajadzības aģentūrai šobrīd, vai tas ir finansējums vai darbinieki, mēs zinām, ka jums nepieciešami kvalificēti darbinieki, un uh, viņi ir jāapmaksā varbūt abas šīs lietas, vai varbūt vēl kaut kas cits. Un tad par šo konkrēto tēmu varbūt jūs varētu vēl uh, sīkāk uh, pastāstīt par Ķīnu, jo jūs pieminējāt es Ķīnas jau regulējumu, vai ir kāds mm, regulējums starp iestādēm? Nu, Ķīna. Jautājums arī tika izdiskutēts eh, Libe komitejā un bija tāda ļoti noraidoša brīva pieeja no Ķīnas iestādēm. Nu, jā, bija problēma, viņi to saprata, bet tā nav viņu problēma eh, ka jā, viņu laboratorijas nodarbojas ar ekspertu, un nu, tā ir citu problēma, ne mūsējā. Vai šī attieksme ir mainījusies? Un tad jūsu atsauce uz to, ka ir veikti pielāgojumi eksporta ceļos, narkotiku kontrabandisti to ir veikuši, vai jūsu aģentūra ir spējusi tos. Uh, Mm, arī apzināt. Un arī eh, sadarbībā ar citām aģentūrām varbūt ir izdevies noskaidrot sasaisti starp cilvēku kontrabandistiem no Ziemeļāfrikas un uh, narkotiku tirzniecību, jo nereti cilvēku kontrabandisti patiesībā arī tirgo narkotikas tajās valstīs, kurās viņi darbojas. Nu, lūk, Jūs tā tad strādājat Lisabonā. Lisabona ir Portugāles galvaspilsēta, tā ir mana valsts, un mums ir grūtības ar m, mm, uh, mazāk uh, svarīgo m, mm, lidostu kontroli, lidlauku kontroli, nu, tas kļūst par pievilcīgu vietu m, mm, tradicionālajiem Latīņa Amerikas uh, narkotiku uh, tirgoņiem, vai jūs to esat varējuši arī uzraudzīt? Es zinu, ka tas eh, Portugāls policistiem ir eh, svarīgs temats, tad, nu, eh, jautāšu, vai jums ir kāda informācija par šo. Nu, visbeidzot. Vai jūs redzat arī sasaisti starp augiem, mm, kas tagad izplatās ar vien vairāk un tiek stādīti medicīnisku iemeslu dēļ un uh, narkotiku eh, ražošanai PF mm, un to izplatību Eiropā, vai ir kāda sasaiste. Jā, liels paldies par šo Lisabonas eh, piesaukšanu. Un tagad Koelju kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Ir eh, satraucošas detaļas šajā ziņojumā. Nu, par to, ka pieaug narkotiku ražošana Eiropā. Tas būtu pirmais secinājums. Tāpat arī kokaīna piegādes, kas palielinās, kā direktors Gotstils mums paskaidroja, ka šobrīd vēl nav tas augstākais punkts, kādu piedzīvojam 2014. gadā psihoaktīvo vielu jomā, tomēr ir atrastas citas vielas. Es atminos mūsu pagājušā gada diskusiju par uh, pārdozēšanas gadījumiem. Bija milzīgs palielinājums pagājušā gadā, un tas arī sasaistījās eh, varbūt ar e ASV attiecībām. Lai nu kā, uh, pastiprinājās šīs attiecības, tomēr pārdozēšanas gadījumu skaits joprojām bija liels. Ir redzams tas, ka mm, ir arī problēma, kad eh, cietumnieki beidz savu mm, cietumsodu, viņi to pamet. Un, nu, tas gan nav Eiropas kompetencē, tas ir valstu kompetencē risināt jautājumus, ko šie cilvēki dara pēc tam. Nu, Priekšsēdētāji, es domāju, ka mums ir Eh, būtu vērts apsveikt Gusdielu kungu par ziņojuma kvalitāti, ar kuru viņš mums šodien iepazīstināja, un tāpat arī jāuzteic viņa komanda par lieliski paveikto darbu aģentūrām. Vēlos tikai uzsvērt to, Kalju kungs, bet visos šajos MCDDA ziņojumiem mm, vienmēr ir jāskat, grūti pateikt, kāpēc politiķi vairāk um, neakcentē šo tematu. Tas nenotiek ekspertu līmenī. Minēšu piemēru, tas nav slikts piemērs, bet manā valstī uh, ir ļoti nopietnas uh, diskusijas par uh, mm, kaņepju eļu. Mm, tas ir ļoti svarīgs jautājums un būtisks bērniem ar epilepsiju. Bet mm, tas nav tā kā citās jomās, kur ir konkrēti pierā, pierādījumi, uz kuros balstīt diskusiju, ir varbūt arī negluži sociāla aizspriedumi, bet, nu, ir tādas vairāk um, anegdotiskas diskusijas, nevis diskusijas pēc būtības, bet mm, citas jomas arī manā dalība valstī ir mm, tādas nopietnākas, jo ir šīs pieredums runāt par šīm lietām, un es tiešām vēlētos pateikties četriem deputātiem par to, ka jūs aizkavējāties un palikāt mm, šajās debatēs, eh, lai izrādītu cieņu mm, direktoru kungam. Jā, seši, seši deputāti Jureka kungs. Es pats sevi izslēdzu. Nu, redzat, eh, cik uh, gadā līmenī atrodas mana pašapziņa. Es pat pats sevi neņēmu vērā, bet jā, vēlējos tomēr uz to norādīt tiešām. Uh, ļoti nepatīkami. Tad tomēr ir pierādījumi. Un šajā ziņojumā arī iepriekšējā, kas parāda, ka Eiropas sabiedrība dramatiski mainās. Vēl viens satraucošs piemērs, ka tie, kuri kaut nedaudz saprot to, kas notiek ASV robežās, mm, tur un tie sap, var saprast, kā narkotiku izplatība var pilnībā mainīt vesels reģions. Uh, Un eh, tas eh, mums arī ir svarīgs Eiropas Savienībā. Jūs jau minējāt, kā eh, narkotikas ienāk Eiropas Savienībā. Esmu droši, ka citi arī mūsu komitejā tā uzskata. Tomēr mums ir uh, Mm, jāspēj rīkoties kopā, varbūt domāt par vairāk stratēģijām. Bonija un kungs un citi eh, savos ziņojumos ir centušies to darīt un arī ekstrapolējuši tos citām jomām, kā prevencija. Lūdzu, mums ir atlikušas dažas minūtes, lai varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs vēlētos pateikties visiem deputātiem par jautājumiem un pozitīvajiem komentāriem. Un un arī eh, ir kolēģi, kas mm, skatās šo sanāksmi Lisabonā. Mm, tas ir vairāku cilvēku darba rezultāts ne tikai Lisabonā, bet arī kontaktpunktos dalību valstīs arī eh, cilvēki mm, eh, mums līdzās apkopo informāciju un cenšos, cenšamies uzlabot to cilvēku stāvokli, kas izmanto narkotikas uz labo pusi. Un tad. Eh, mm, runājot par eh, Bonīkunga jautāto, vēlētos teikt, ka pirmkārt, nu, ko tad mēs varam eh, darīt, lai būtu mm, nerutīnas datu apkopošana? Tas sasauksies ar Gomešas kundzes teikto. Šobrīd mēs darām, kas vien ir iespējams, un mums zināmā mērā ir paveicies. Savā ziņā mums ir uh, Mm, veiksmi, bet nu, tas viss pazudīs, ja mums nebūs mm, papildu līdzekļu. Ūdens analīze ir ļoti svarīgs papildu līdzeklis epidemioloģijā. Tāpat ir arī šī transporta pieeja, ir mm, ārvalstnieku pētījumi un mums ir arī Eiropas mājaslapu pētījumu anketas, kas aptver arvien vairāk un vairāk dalību valstu. Tātad mēs te pielāgojamies. Un iemesls ir tāds, ka 25 gadus atpakaļ, kad mēs radījām aģentūru, mums uh, lūdza izveidot datu bāzi, datus, un tagad mums ir šie uh, rutīnas mm, datu ievākšana, kas ir kā mugurkauls sistēmai, bet ja mēs tikai tos izmantosim, tad mēs nevarēsim sniegt uh, to informāciju, ar kur varēju šobrīd dalīties par eh, pašreizējām izmaiņām. Izaicinājumi turpmāk ir tādi, ka metodoloģiski instrumenti pastāv, bet eh, notekūdeņi, epidemioloģijas projekts un euroden, kas ir mm, eh, tīkls šīm um, ehm, ārkārtas uh, palīdzības telpām, tas ir viss ļoti labi, uh, bet uh, Visticamāk, ka finansējumu nevarēs atkārtot eh, šiem projektiem, mēs to varam darīt, bet nu, mums nebūs pietiekami daudz finansējumu. Tad, tad vienīgais lūgums eh, pēc eh, finansējuma nākamajam gadam mūsu budžetam. Jūs atcerēsieties, ka bija liels ziņojums pirms diviem gadiem. Mēs to izstrādājām par Eiropas skolu aptauju. Zviedrija finansēja šo programmu lūdz komisiju un dalību valstis, mm, lai mūsu organizācija to pārņemtu. Mēs uzņēmāmies koordināciju un zinātnisko darbību, un iekšlietu ģenerāla direktorāts lūdza vēl papildu 300 mm, eiro šogadam. Bet, nu, diemžēl nākamgad šis finansējums netiks atkārtots, jo nu, nākamgad būs arī uh, kampaņas, tad nu, mēs saskaramies ar risku, ka mēs vairs nevarēsim izmantot šo, šīs anketas un mm, iekšļiet ģenerāla direktorāts prasīja to pašu finansējumu, mm, ko iepriekš. Tā tad, ja būtu iespējams arī 2000, ja būtu iespējams 300 šos 10 tūkstošus atkal iegūt arī nākamajam gadam, būtu tiešām lieliski. Būs varbūt iespēja runāt arī par eh, mandāta mm, paplašināšanu un atvēršanu aģentūrai. Nu, varētu būt arī mm, specifisks budžets eh, netradicionālai, nepastāvīgai datu ievākšanai. Un pirms 20 eh, gadiem vēl nebija lielie dati, viltus dati un tā tālāk. Tagad runāšu par otro punktu. Starptautiskā sadarbība mums ir ļoti aktīva, proaktīva sadarbība ar uh, kandidātu eh, valstīm un potenciālajām kandidātu valstīm ir specifisks projekts ar konkrētu finansējumu no komisijas. Mums ar arī, ir arī ES narkotiku monitoringa programma, ko sāksim nākamā gada janvārī. Tur mēs aptveram kaimiņu valstis. Tā ir atbild uz Gomešas kundzes jautājumu. Šajā programmā lieliskas izmaiņas ir tādas, ka komisija paredz to, ka mēs varētu uh, arī aptvert kaimiņu kaimiņus. Un tad, nu, te mēs varam atbildēt jums, mēs zinām, ka subsahāras ceļā ir jauni mm, ceļi, eh, lai eh, no Marokas hašišu vestu uz Lībiju, Eģipti, bet arī no turienes tālāk uz Itāliju. Un otrkārt, mēs zinām, un mēs ar, ar Europolu skatām šīs eh, saiknes starp terorismu un narkotikām un cilvēktirzniecību. Nu, tas vairāk tā mm, nav sistemātiski, bet nu, mēs skatāmies, kas mainās, kā Eiropa varētu pati sevi aizsargāt un arī aizsargāt savus pilsoņus. Tas tad nu, ir viens no tematiem, kurus vēlamies aptvert eh, pateicoties šim tematam. Piemirsu piebilst, ka, ja jums būtu kādas rekomendācijas, tad uh, Mm, lūkšu mm, kolēģiem Lisabonā nosūtīt no manas puses mm, anketu, kas eh, sešas nedēļas būs pieejams, lai novērtētu aģentūras darbu. Un eh, vēl bija ļoti labi jautājumi. Sniegšu daļēji atbildi jau tagad, bet eh, mani kolēģi vēl nosūtīs papildu atbildi Jureka kungam. Mm. Pretējā gadījumā palikšu viens pats šeit telpā, visi dosies prom, tad nu pavisam īsi mēs eh, apkopojam indikatorus. Tātad eh, likuma pārkāpums, kas saistīta ar narkotikām, DLO, un mēs eh, iegūstam tikai daļu no informācijas. Mums nav mm, tādas informācijas par eh, spriedumiem dalību valstīs, bet nu ir pētījumi, kur mēs to varam redzēt, arī iekšlietu ģenerāla direktorāts pēta, kādi ir minimālie sodi, kas tiek piespriesti par narkotiku tirzniecību. Nu, tomēr viena lieta, ko var teikt attiecībā uz mm, arestēšanu, mm, konfiscēšanu, jo dažas valstis, lielas valstis, uh, Mm, nesniedz eh, datus par eh, konfiskāciju, mm, ne par kvalitāti vai kvantitāti, reizēm arī tīrības līmeni un cēnu. Nu, mēs to divpusēji cenšamies risināt. Mums ir bijusi diskusija arī mm, ar menedžmenta pārstāvjiem Lisabonā. Tātad ir vēl iespējas turpmākajām darba iespējām. Uh, Izaicinājums ir tāds, ka mēs nesam Eiropas kontekstā, kur varētu būt vairāk indikātoru, prasīt vairāk datu, bet nu, tiešām centīsimies izmantot pēc iespējas vairāk un labāk to, kas jau pastāv. Atbildot Gomešas kundzei, daļai jau atbildēju jums. Viens no maniem pirmajiem paziņojumiem pēc manas iecelšanas amatā. Es esmu visai pragmatisks, eh, cenšos būt saprātīgs. Es eh, nesāku ar to, ka prasīju vairāk finansējumu. Jūs, kad sākumā mums ir jāparāda, kā mēs varam uzlabot savus rezultātus un eh, piedāvāt vairāk eh, labumu, vairāk vērtību ar saviem pakalpojumiem. Šķiet, ka esam uz pareizā ceļa, labākā plānojām, bet ja 2019. gadā mēs varētu atgūt šos 310 tūkstošus, kas pazuduši nākamajam gadam, ceru, ka tas nebūs uz mūžiem, jo tādējādi mēs varētu uh, Mm, eh, samazināt šo robu no šī brīža līdz vismaz nākamajam gadam, kad eh, regulējums būs noslēgts par daudzgadu finanšu schēmu. Es piedāvātu to, ka mēs nesāksim diskusijas tagad. Varu nosūtīt jums brīfingu par šo, un, protams, būšu gatavs atbildēt uz kādiem turpmākiem jautājumiem. Eh, jūs prasījāt par Ķīnu. Cik tālu mums ir zināms, tad kaut arī mēs zinām, to depreto kungs man to teica. Uh, Kad Ķīna to vēlas, tā ļoti labi var visu kontrolēt. Nu, tā to nedara šo vielu gadījumā, bet nu, pusotru gadu atpakaļ daži no šiem fentaniliem un MPS tomēr tika mm, vairāk kontrolēti, bet ar to nav gana. Problēma ir tāda, ka ja notiek mm, plašos apmēros šos vielu pārnešana 42 mm, tūkstoši konteineru uh, katru dienu Amsterdamā iziet cauri ļoti grūti šīs lietas kontrolēt. Starpaģentūru darbs par to jau atbildēju mm, saistībā ar cilvēku tirzniecību un bija arī īpaša sanāksme pagājušā nedēļā un kopīgs apņemšanās no iekšlietu un sadarbības direktoriem mm, par cīņu pret cilvēku tirzniecību saistībā ar specifisku tieslietu un iekšlietu uh, aģentūru darbu šajā jomā. Un uh, tiešām sirsnīgi pateicos visiem jums, arī Koelju kungam par mm, jaukajiem vārdiem. Mm, Ad... Man vēl ir palikušas atbildes uz uh, dažiem jautājumiem. Mm, vēl tikai teikšu, nu, tas sasaistās arī priekšsēdētāji teikto par šo medicīnisko kaņepju izmantošanu. Uh, un citiem veidiem un arī politikām, kādas ir tagad aizsāktas eh, mm, dažos štatos eh, ASV, Urugvajā, Kanādā. Un, eh, kā jau es izziņoju, tas ir temats, kur mēs cenšamies būt īpaši proaktīvi un tajā pašā laikā saglabāt piesardzību, ka tad, kad mēs dalāmies ar informāciju, mēs to izplatām tālāk, mums tā ir pierādījumos balstīta. Tātad dažas nedēļas atpakaļ mēs publicējām ļoti liederīgu Mm, tādu ieguldījumu, lai labāk saprastu izaicinājumus par to, kā varētu izpausties mm, marihuānas legalizācija noteiktās valstīs. Un to, kā tas ietekmētu situāciju. Mums ir jauna publikācija, pirms dažām nedēļām tā parādījās, mums ir jauns jumta pārskats. Pārbaudīsim nākamnedēļ Lisabonā ar kolēģiem varbūt mums jau ir kāda mm, iespēja izplatīt daļu vismaz no šiem dokumentiem. Tur ir zinātniskā literatūra par mm, šī vielu mm, ietekmi un kā tas var ietekmēt kaņepju uh, ekstraktu dažu patoloģiju ārstēšanai. Nu, uz internetā daudz ko var atrast. Uh, Mm, bet tas nevienmēr ir objektīvi. Mēs vēlamies dalīties ar objektīvo informāciju. Un vēl viena publikācija paredzēta līdz gada beigām. Eh, to veiksim, kas saistās ar regulētajiem tirgiem mm, šīs vielas sakarām. Vairāk gan nerunāšu, tas arī viss. Paldies par jautājumiem. E es gribēju teikt, ka mēs dosimies uz Lisabonu, mūsu delegācija, jā, tas ir ļoti labi. Es domāju, tā ir īstā vieta, kur šai aģentūrai atrasties. Gribēju pateikties eh, arī kolēģiem un tiem, kas skatījās eh, šo sesiju translācijā. Paldies par visu jūsu smago darbu, ko veicat aģentūras labā. Es šķiet jau to teicu. Un Un varbūt kādu citu reizi, kad šeit būs zālē vairāk cilvēku un vairāk kolēģi, kurus interesē šie jautājumi, mēs varbūt varētu arī tādu proaktīvāku tikšanos sarīkot. Mēs ļoti daudz ko jauna un šokējoša uzzinājām. Ja mēs runājam par prevenciju, būtu bijis labi, ja vairāk kolēģi būtu bijuši par to informēti. Esam beiguši sēdi. Paldies! Nākamā sēde rīt no rīta deviņos. Paldies! Thank you very much. Thanks. Uh, I will check if we can have an informal first draft.